Liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir beginnen. Godētie kolēģi, labrīt. Sāksim savu darbu. Mums ir daudz vēl jautājumu jāizskata. Uzreiz ķeramies pie Vāgner kungs sagatavoto ziņojumu par infrastruktūras prioritātēm līdz 2020. gadam. Vakardien mums bija arī interesanta publiska uzklausīšana, kas arī par šiem jautājumiem jau runā, un došu vārdu arī Vāgner kungam, lai viņš uzreiz varētu dod jums ieskatu šajās debatēs. Labrīt, priekšsādātāji, labrīt, kolēģi. Es domāju, ka man te lieki nekusam daudz nav jāstāst par to, ka šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs jau tajā brīdī, ka mēs arī to izvēlējāmies kā ziņojuma jautājumu. Lūk, tagad ņemot vērā arī ar vienu satraucošākās ziņas no Japānas, šis ziņojums šķiet iegūst vēl papildus nozīmību. Mēs e, saskaramies ar situāciju, kurā Eiropas sniegtā atbilde e, katastrofai Japānā ir jādefinē pavisam skaidri un jānodrošina ļoti efektīva palīdzība. Un lūkšu arī, arī jums piedāvātā ziņojuma projektā tas arī mm, jāatzīst, nemēģina uzreiz paskatīties uz visām iespējām enerģētikas problēmām kopumā. Manuprāt, um, arī tāpēc es šajā savā ziņojumā nemaz necenšos aptvert visus iespējamos jautājumus. Tas nav iespējams un arī vajadzīgs. Katram ziņojumam ir savs fokus, katram ziņojumam ir savs jautājums, un arī šeit tātad ir jautājums tikai par enerģētikas infrastruktūrām. Līdz ar to es vēlreiz uzsveru, ka es neskatu cits jautājums par to, kā vispār kopumā Eiropā viks veidot enerģetikas politika. Nē, šeit ir runa tikai par nozīmīgajiem infrastruktūras e, projektiem, piemēram, enerģētikas tīklu izveidi Eiropā. Un daudz cits jautājums vispār atstāja neskats. Galu galā arī dalībvalstu ziņā ar vien paliek enerģētikas gros, enerģijas sadale, un līdz ar to es uzskatu, ka tie jautājumi, protams, ir jāregulē, bet nu ne šajā ziņojumā. Galu galā, protams, to arī jau nosaka līgums. Tātad šodien mēs izskatām jautājumu par enerģētikas infrastruktūrām. Uh, ziņojums skaidri pasaka, ka mums ir jātīsta infrastruktūras Eiropā, ka mums ir jācenšas novērst nacionālo sadrumstalotību, mums ir jāuzsver arī atjaunojumu enerģiju izmantošana un jānodrošina arī energo drošība. Un te īpaši uzdevums ir dalībvalstīm. Īpaši tajās valstīs, kas ir atkarīgs no viena energo piegādātāja un tāpat arī atkal jautājums par enerģētikas salām. Infrastruktūras attīstība nozīmē patiesa tīkla izveidi ar starpsavienojumiem starp valstīm, kas ir viens obligāts nosacījums, lai izveidot šādu arī solidaritāti starp dalību valstīm, kas arī ir skaidri noteikts līgumā. Ziņojums tāpat arī norāda, ka ir vajadzīgs uzlabot, pilnveidot arī likumdošanu. Un šo likumdošanu vēlāk īstenot. Bieži vien mēs arī aizmirstām, ka īstenībā Eiropas Savienībā jau ir gadiem ilgi veidot tiesību akti, kas arī regulē infrastruktūras. Un Eiropas iestādes tos ir pieņēmušas proti m, mm, trešo enerģētikas paketi un cits normas, uh, Un tas viss tagad ir būtu precīzi un pilnībā jāizteno. Tikpat nozīmīgi, un uz to es arī atsaucos um, arī šajā ziņojumā, ka enerģetikas uh, politikas mērķi un citi Eiropas politiku mērķi ir jāsaskaņo Piemēram, nozīmīgs jautājums - transports un komunikācijas. Transporta politika, komunikāciju politika būtu arī jāsaskaņo ar infrastruktūru, enerģētikas infrastruktūru politiku. Ziņojumā ir norādīts arī, ka ir jāveicina enerģētikas efektivitāte un enerģijas taupīšana. Īpaši ņemot vērā, Eiropas atkarību no ārējiem energopiegādātājiem, energotaupīšana un efektivitāte ir viens no mūsu galvenajiem akcentiem. Līdz ar to mēs arī, protams, varam nodrošināt, ka mēs arī um, veidojam veidu, kā patērējam elektroenerģiju un vispār enerģiju kopumā kā to mēs veidojam jaunus patērētāju ieradumus. Un kā tas nozīmē, kādas izmaiņas ir jāveic arī enerģētikas infrastruktūrās. Līdz ar to mums jāskatās arī, protams, tas kopējs mehānisms mm, no taupības uz plašākiem pasākumiem. Un šobrīd ir jāapsaka, kādas vēl ir nepilnības enerģetikas infrastruktūrās. Par to es runāju šajā ziņojumā. Vēl papildus ziņojumā ir iekļauts arī idejas par viedo tīklu attīstīšanu. Vakardien jau tam bija veltīta mūsu arī publiskā uzklausīšana, mums par to stāstīja eksperti, un eh, arī ziņojumā šī ideja skaidri akcentēta viedie tīkli, un to ideju ļoti labi arī vakardien izskaidroja mūsu eksperti. Viedotīklu attīstīšana ir saistīta arī ar ar uh, ideju, ko mēs uh, parasti norādām. Par... Pilsētām. Mēs uh, bieži vien runājam par to, kā enerģētikas politika ir tāda, kur tam, kur iesaistīt daudzas uh, puses mm, politisko lēmumu, lēmumu pieņēmēji, protams, Eiropas Savienības līmenī, valstu līmenī, Un arī uz to mēs atsaucamies, bet arī galu galā Eiropas reģioni un īpaši arī mm, pašvaldības. Enerģetikas taupīšanas režīms nav iespējams, ja mēs neiesaistām pašvaldības un pilsētas, kurām būtu jāveicina īpašām kampaņām par energo taupīšanas pasākumiem. Un tas jādara daudzos veidos, lai pilsoņi iedzīvotāji tiešām saprastu, ka viņu pašu rokās ir daudz kas. Un tas ir arī pilsētu mērogā jāskatās um, atkal saistībā ar transporta tīkliem, ar komunikāciju tīkliem un viedo tīklu attīstīšanu pirmkārt pilsētās. Mēs uzskatām, ka tas ir tiešām pašvaldību iestāžu nozīmīgs uzdevums. Un tāpat arī ziņojumā ir iekļaut arī ideja par decentralizāciju, īpaši enerģētikas infrastruktūras pārvaldīšanas decentralizāciju, atsacīšanos no vecā modeļa, kas bija absolūta uh, centralizēta sistēma gan enerģijas ieguvis, gan arī sadalas tīklu ziņā. Un šī decentralizācija daudzos aspektos, protams, ir nu, pilnīgi neatliekama. Proti, ir vietas, kur tiešām centralizācija ir labākais veids, kā to visu efektīvi nodrošināt, bet ir atsevišķi aspekti, kur tomēr ir jāpanāk decentralizācija. Un reizē patērētāji var paši kļūt par enerģijas ražotājiem. Lūk, atkal, tas ir ideja, ko es eh, gribu attīstīt un arī skaidrosiņojumā par energo eh, resursu eh, tādu taupīgu izmantošanu īpaši pilsētās. Ziņām ir iekļauti vairāk arī e, kriteriji, 24. 25. pāns, tur ir konkrēti kriteriji, kurus mēs ar kolēģiem esam veidojuši, un tie ir tieši pār nozīmīgāko projektu izvēli. Es e, negribētu tagad uzreiz visus šos kriterijus nosaukt. Manuprāt, jums tas skaidri redzams. Um, jūs to visu varat arī izlasīt. Tomēr, kolēģi, gribētu jums norādīt, ka šis jautājums ir ļoti nozīmīgs um, ziņojuma sagatavošanās procesā bijis, un gribu jums pastāstīt, ka te, protams, pamatā nozīmīgas iniciatīvas, kas arī ļāva apkopot un atlasīt noteikti tieši šādus kriterijus, kas ir svarīgi man kā referentam un arī maniem kolēģiem. Uh, un mēs esam to kopīgi izveidojuši, tātad arī piegādes drošības, e, enerģētikas sālu likvidēšana, stacionā veidošana un tā tālāk, kas tur viss ir uzskaitīts. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs jautājums šajā ziņomā. Tāpēc es arī vēršos pie jums, un aicinu jūs arī atbalstīt. Un, ja jums būtu vēl papildus ierosinājumi, lūdzu, lūdzu, uh, lai tas tiešām izveidoties ļoti tāds pilntiesīgs uh, un visaptverošs ziņojums. Tālāk par atļauju saņemšanas procedūrām. Arī par to mēs vakardien dzirdējām ekspertus un viņu viedokļus. Par to es arī jau esmu arī um, norādījis nu, šajā ziņojumā. Vienvārds sakot, uh, jāpātrina viss process, jāvienkāršo, jāveido vienots procedūras Eiropai. Tas ir pamatustādījums. Jo tagad, skatoties, kādi procesi notiek un attīstās, un tur skaidri vajadzīja pēc vienas pieturas aģentūras. Ja viens pieturas uh, iestādes, kas spēj uh, iesaistīt visus tālākos uh, iesaistītās puses, un līdz ar to arī iesaistīt pašus pilsoņus. Pilsoņu iesaistīšana ir absolūti svarīga no pašas pirmās procesa dienas. Un mēs varētu teikt, ka iedzīvotāji ja tiešām paši arī atbalsta šos projektus. No paša sākums jāiesaist sevi iedzīvotāju. Nu, lūk, īpaši ņemot arī tehniskās alternatīvas. Tā būtu jārīkos, un līdz ar to mēs arī iegūtu iedzīvotāju uzticību. Jo, jo mēs jau, protams, arī varam redzēt, kas arī notiek. Bieži vien, kad iedzīvotāji no, vēršas pret projektiem, viņi viņus bloķē. Tad vēl ir papildus jautājums arī par kompensāciju mehānismu, ekonomiskajā stimuli. Uh, Un tas mums vienmēr skaidri jāpasaka, ka mēs, protams, nevaram vienkārši kaut ko atņemt personām un iedzīvotājiem un viņam pat nodarīt tā kā kaitējumu. Un visbeidzot, par finansēm. Arī vakardien eksperti arī atsaucās vairākam idejām, kuras esmu jau iepriekš iekļāvis savā ziņojumā. Tirgus, protams, ir vide, kurā mēs tad operējam, kas mums arī ļauj uh, īstenot šāds projekts. Un tirgus, protams, nedarbojas tā patvaļīgi, tur arī ir noteikti tarifi, kas ir caurskatāmi. Un līdz ar to mums ir skaidrs noteikumu ietvars, kas ir arī vispār, nu, tā kā priekšnosacījums, lai arī visiem būtu saprotams, kā darbojas arī uzņēmumi, jo galu galā enerģētikas uzņēmumiem nevienmēr svarīgākais ir varbūt eh, valsts atbalsts, bet eh, finanšu ziņā, bet gan skaidrs juridiskais ietvers. Un īpaši, ja viņi darbojas arī sabiedriskā labuma vārdā, viņiem ir jādod iespējas arī piesaistīt privāto kapitālu. Un lūk, Vēlreiz atgriežoties pie tā, ko teicu sākumā. Ņemot vērā bibliskos katastrofas apmērus Japānā, komisārs to vakardien nosauc par akopalipsi, ņemot vērā visu to, šis man ziņojums, manuprāt, ir kļūst vēl jo nozīmīgāks. Mums ir skaidri jāveido kopēja politika, kopējās infrastruktūras, kolēģi, kolēģis. Un šis nu ir veids, kā mēs tiešām no savas puses iezīmējam jaunu pagriezienu punktu Eiropas vēsturē. Mums ir skaidri jāuzsver, ka tagad mums ir pienācis laiks rīkoties, lai reaģētu uz lielākiem izaicinājumiem, un es vēlos pateikties lielajiem maniem atbalstītājiem, ēnu referentiem un visiem kolēģiem, kas ir snieguši atbalstu ziņojumu izveidē. Paldies jums visiem! Paldies jums visiem par ierosinājumiem. Paldies par šo arī doto laiku priekšsēdētāju. Herzlichen Dank, Herr Kollege un. Paldies, godātais kolēģi. Nu, lūk, jau 13 deputāti pieteikušies. Nu, bet, lūk, bet mums ir jāņem vairāk, mums arī katram ir ierobežots laiks - divas minūtes. Savādāk tas nav iespējams. Paldies jums, ka ievērot to. Kariņkungam lūdzu. Dankšen, Herr Vorsitzende. Uh, äh, thank you, colleagues, of course. Paldies, priekšsēdētāji. Un priekš, paldies arī kolēģi. Ir ja tiešām interesanti. Dienu pirms mēs varam iesniegt arī vēl visus savus grozījumus. Es, protams, jums arī iesniegšu vēl savējos, un tāpat arī daudziem citiem būs grozījumi, bet tie nav tādi grozījumi, kas kaut kādā veidā mēģina pēc būtības mainīt pašu ziņojumu, bet drīzāk papildināt un pieslīpēt atsevišķas lietas. Viens jautājums, ko gribu izcelt, un jau vakardienas arī ekspertu uzklausīšanā, manuprāt, jūs daudz piedalījāties, e, vakardienas uzklausīšanā norādīja, ka manuprāt, jautājums, e, kas netika uzrunāts, bija iekšējais, ja kopējais tirgus. Tātad Eiropas mērķis ir izveidot kopējos tīklus, lai sasniegtu kopējo tirgu un līdz ar to arī kāpinātu konkurenci, kas savukārt ir ieguvums patērētājiem. Un arī līdz ar to mēs varam veidot Eiropas mēroga tarifs, kas atkal veicina arī privātam sektoram vairāk investēt infrastruktūrās. Līdz ar to, manuprāt, šie jautājumi būtu nedaudz jāpaceļ, jāvirza vairāk. Es nesaku, ka viņi nav iekļauts ziņomā, bet es gribētu to vairāk izcelt. Līdz ar to, jā, tad komisija atkal nāk pie priekš, parlamenta ar jauniem ligus, likumdošanas priekšlikumiem, tad lūk viņi skaidri redz arī parlamenta nostājā iezīmējuši šis mērķis. Nu, lūk, es saprotu, ka divu minūšu laikā mēs nevarēsim vairāk jums izstāstīt savas idejas, bet tagad arī atgriezīsimies vēl pēc tam, kad būsim izskatījuši visu grozījumus. Amadeira kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlos apsveikt Vāgnēs kungu, Vāgnē kungu par sagatavoto ziņojumu. Un par viņa ļoti izsmeļošu arī ievadu šorīt. Es arī no savas puses norādīju, ka piekrīt tam, ko Vāgner kungs arī teica pašā, pašā sākumā. Ziņojumā izskatītais jautājums kļūst vēl jo īpaši nozīmīgs, ņemot vērā aktuālās norises Japānā. Gribu dažas lietas šobrīd norādīt, e, kādā virzienā mana grupa varētu mēģināt arī šo to pamainīt ziņojumā. Jo šī jūs nepārsteigsim, ja mēs iesniegsim ziņojums, uh, grozījums par um, šo apņemšanos izveidot 10% tos apsevieno kapacitāti. Īpaši arī virzoties uz 2020 mērķiem un efektivitātes kāpināšanu un atjaunojumu energoresursu izmantošanu. Kā jau es iepriekš norādīju, desmit gadu attīstības plāns ir viens veids, kas, protams, mums ļauj arī attīstīt infrastruktūras Eiropas interesu vārdā. Bet pēc tā, kas ir noticis, piemēram, jūnijā pagājušo gadu, un vakardien vairāk eksperti arī norādīja, ka īstenībā mums trūks tāds Eiropas vīzijas, Eiropas redzējuma. Lūk, tieši šādu redzējumu mums vajadzētu arī veidot. Un ir jāpieprasa, lai komisija šeit uzņems arī aktīvāku lomu. Vai mēs tiešām varam sasniegt arī šo 10% mērķi? Tāpat arī aicināšanu uz mm, referentu pievērst vairāk uzmanību dažādiem tirgus tirgu bāzētiem mehānismiem. Viens jau mēs vakardien arī dzirdējām, protams, bija šīs arī obligācijas eh, un eh, oglekļa nodoklis. Arī šāds idejas vajadzētu vairāk izcelt ziņojumā. un īpaši skatoties arī uz šo situāciju Eiropa, kāda varētu būt 2015. gadā, to līdz beigšu priekšsādātāju, mēs iesniegsim grozījumus, kur skaitu mēs pateiksim, kā Parlaments ir gatavs iesaistīties arī pirmajos projekta kārtās arī Dienvidu un Ziemeļu Eiropā. Un visbeidzot, kā ēnu referentu, vēlos arī pateikties referentam par viņa atvērtību, par viņa atvērto pieju mūsu dažādajām idejām. Un es domāju, kopā mums izveidojas ļoti labi ziņojumi. Marijānas kundze. Paldies, priekšsarētāji! Vispirms apsveicu Sasu Vāgneru skungu par viņa visaptarošo, izsmeļošo ziņojumu. Es pilnībā atbalstu viņa priekšlikumu. Daži vārdi no manis. Pirmkārt, investīcijas infrastruktūrā un plānošana, kas ir vērst uz 2015. gadu. Ceļa kartē 2015, ko iepazīstināja komisija Mums ir jānodrošina, ka ir cieši saskaņotība starp visiem mērķiem Eiropa 2020 enerģētikas politika, 2015 ceļakārtē, piedošana 2050 ceļakārt, un arī mūsu klimata politikas mērķi, un nerad mēs redzam, ka daži mērķi ir pretrunīgi. Otkārt, Es tomēr ticu, ka virzītājs spēks ir tirgus un tātad privātās investīcijas. Un tikai daļēji tad mēs varam attaisnot arī valsts līdzekļu tērēšanu. Tāpēc man šķiet interesanti ideja par projektu obligācijām. Tāpat arī Mums vajadzētu tam pievērst papildus uzmanību. Manuprāt, tas varētu kļūt par vienu no finanšu instrumentiem, kas varētu arī aiztaupīt daudzus miljārdus eiro, kurus Eiropai vajadzētu investēt. Ja mēs skatāmies tālāk arī īpašumtiesības, kā tas ir ar ārvalstu uzņēmumiem, to meitas uzņēmumiem, kur mēs nekādā veidā nevaram kontrolēt un ietekmēt ārvalstu valdības. Uh, Lūk, tāpēc mēs aicinātu komisiju arī izveidot noteikti drošības juridiskās garantijas eh, šādos jautājumos, īpaši, kas nosaka arī piekļuvi Eiropas Savienības publiskajiem līdzekļiem. Un visbeidzot, es uzskatu, kā noteikti kriteriji Eiropas mēroga projektiem. Viņi būtu jāizsakāto pēc nozīmības, un es uzskatu, ka pieprasījumam un konkurēt e, ir jābūt tiem, kas atkal virza un nosaka šīs arī uh, infrastruktūras attīstību. Paldies. Radokungs, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu uzteikt referentu un viņa priekšlikumus šajā situācijā. Pāris minūtēs jāsaka, mēs pirmkārt runājam par negatīviem aspektiem, nevis par pozitīviem aspektiem. Es gribu atgādināt, ka mēs atbalstām hierarhiju, infrastruktūru sakarā un ka jāsāk ar energotaupības pasākumiem, kas rada mazāku risku. Tāpat uh, ir atbalstāmi vied tīkli un arī atbalstāmas ir atjaunojumās enerģijas, ir tīpaši eh, Ziemeļjūrā. Šis eh, punkts nav pietiekami atspoguļots desmitgadu attīstības plānos. Pateicamies referentam par to, ka viņš runā arī par CO2 izmešu pārvirzēm. Uh, tiešām pastāv šāds risks, ka notiek CO2 izmešu pārvirs no Eiropas Savienības uz trešajām valstīm, un komisijai šie riski ir jānoskaidro un jānāk klajā ar priekšlikumiem. Un vēl viens pozitīvs punkts eh, par Eiropas eh, nozīmes projektu identifikācijas kritērijiem, tas ir ļoti būtiski, un ka tiek eh, atvērts šis prioritāšu noteikšanas process visām interesētajām pusēm. Tagad par negatīvo, jo projām uh, netiek runāts par slānekļa gāzi, jo šobrīd, kaut gan šobrīd nepastāv ilgtspējīgas šās gāzes izmantošanas metodas, un būtu vairāk jāveltī uh, uzmanību šo jautājumu izpētē par. Uh, tā būtu arī komisijai jāpēta tas, kā virzās uz priekšu oglekļa uztvēršanas un uzglabāšanas uh, projekti. Ir uh, jāveido jaunas infrastruktūras, jāsamazina uh, projektu sagatavošanas termiņu, bet nedrīkst upurēt sabiedrības apspriešanas procesu, jo šeit ir tik grūta izvēle mūsu priekšā, ka mums ir jāidentificē arī tie faktori, kas kavē virzību uz priekšu. Vārds Šimānska kungam. Bardzo. Mm, ja myślę, że mamy dobry początek. Paldies. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labs sākums. Tas ir sagatavots kā labs izējas punkts. Uh, kā parlamenta reakcija uz komisijas paziņojumu. Viena lieta, kas, manuprāt, tomēr trūkst šajā ziņojumā, vēl mums ir jāuzsver vairāk um, par <clears throat> diversifikāciju. Kādā ziņā mēs skatāmies, eh, tas, ko mēs visu līdzekļi tērējam, investējam, Mēs varam to darīt tikai tad, ja mēs tiešām saredzam, ka ir nopietna sabiedriskā labuma ideja, ka tur ir skaidrs iegums Eiropai, Eiropas iedzīvotājiem. Un tās ir tās lietas, kuras nereti tirgus pats par sevi nepiedāvā, piemēram, diversifikācija. Un mēs nevaram runāt par diversifikāciju, pa, pavērot jaunus tranzīta ceļus. Ar to nepietiek. Mums tiešām jāskatās piekļuvi jauniem avotiem. Un tāpēc mums ir skaidri jāpasaka, kurus finanšu līdzekļus mēs piešķiram, bet un kuriem projektiem. Nu, katrā ziņā tad diversifikācija ir viens no svarīgākiem kritērijiem. Paldies! Un tālāk, Kurakungs. Köszönöm a szót, elnök úr, és eh, én is gratulálni szeretnék a jelentéstevének a kiegyensúly. Paldies priekšsēdētāji par to, ka devāt man vārdu, un arī es vēlētos pateikties referentam par labi izsvērto ziņojumu. Eh, es eh, arī uzklausīju, noklausīšu uzklausīšanu vakar, un es eh, vēlētos norādīt uz to, ka pēdējo mēnešu laikā mēs strādājam ar enerģijas stratēģiju vidējam un ilgākam termiņam. Un uh, Tas nozīmē tikai to, ka pagaidām mums vēl nav kopīgas Eiropas energopolitikas, bet tas nozīmē arī to, ka mums tāda nākotnē varētu būt. Man ir dažas pieredzes ziņojumu, jūs varat apskatīt arī manus eh, grozījumus. Eh, tādi ir vairāki, eh, tostarp attiecībā uz infrastruktūru. Uh, un uh, attiecībā uz Austrum Eiropas reģionu, kur tiek piegādāta Krievijas gāze. Mm, pieredze liecina, ka uh, ir nepieciešams veidot šo dienvidu ziemeļu asi. Un tālāk uh, uh, runa ir par to, kā mēs pieiesim šai lietai, kāda būs procedūra, vai nevajadzētu darīt tā, ka mēs neizdodam nevienu eiro vēl kamēr eh, nav ieviesti šie tiesību akti, un eh, pievērsīsimies tieši tām jomām, eh, kur rīcība ir vajadzīga. Tālāk atļauju sniegšanas procedūra. Gandrīz visi, kas piedalījās vakardienas uzklausīšanā, runāja pār atļauju piešķiršanas procedūru. Nav pieņemami tas, ka pārrobežu projektiem daudzos gadījumos ir vajadzīgi gadu desmiti, līdz tie var saņemt atļauju, un attiecībā uz eh, finansējumu ir milzīga vajadzība pēc eh, finansējuma no Eiropas avotiem, un ja Eiropas avotu to nevarēs apmierināt, tad, protams, būs jāpiedalās arī tirgus dalībniekiem, bet pirmam kārtām mums ir vajadzīgs stabils tirgus ietvers. Paldies, eh, Gireka kungs! Tieši na założeniach Paldies, priekšsēdētāji! Ziņojums koncentrējas uz uh, apsvērumiem, ko vajadzētu īstenot, un nav grūti uzminēt, ka tas ir par vīdi, par uh, klimata pasargāšanu, par konkurētspēju un daudzām citām lietām, ko es nesākšu uzskaitīt. Bet, pamatojoties uz šiem apsvērumiem, tirgus spēki pamazām virzās uz kopienas infrastruktūras pusi. Es nedomāju, ka tā tas varētu notikt, ka tas varētu būt optimālais risinājums. Mums ir vajadzīgs projekts, vīzija, visaptveroša vīzija, uz ko mēs arī varētu virzīties. Man ir vairākas detalizētas piezīmes. Pirmkārt, piektais punkts par strateģisko plānošanu. Referents mūs brīdina, attiecībā uz infrastruktūras veidošanu starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Es eh, nepiekrītu iepriekšējiem runātājiem, jo, manuprāt, tas varētu uh, palielināt CO2 uh, eh, pārvirzes risku. Komisija uh, Komisijas iejaukšanās eh, šajos aspektos arī nav saskaņā ar eh, Pasaules tirzniecības organizācijas nolīgumiem, jo tad mums pilnībā būtu jāaptur eh, tirzniecība ar Ķīnu. Eiropas infrastruktūrā vajadzētu ņemt vērā arī esošās laika un klimata joslas, un arī tas netika pieminēts vizijā. Visu beidzot par enerģijas pārvadi no pa, pa, pa dienvidu ziemeļasi, tam būs vajadzīgi jauni energotīkli arī attiecībā uz Baltijas jūru, un par to tika runāts arī vakar. Paldies, Kavaljo kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties mūsu kolēģim. Eh, Sosa Vagners eh, ir eh, paveicis labu darbu, un es vēlētos uzsvērt, cik svarīgi ir izmantot Ibērijas pusceles gāzes infrastruktūru, lai būtu iespējams uh, transportēt gāzi pāri Pirenēju kalniem. Spānijai un Portugālei ir šķidrinātās dabas gāzes termināli, un ir, būtu svarīgi nostiprināt šo gāzes sistēmu kapacitāti, kas arī uh, palīdzētu veidot uh, dienvidu ziemeļu asi. Uh, Tāpat arī ir jādomā pazemes uzglabā, jāpārdomā pazemes uzglabāšanas iespējas, eh, lai garantētu lielāku drošību mūsu iekšējiem tirgum. Tālāk es vēlētos eh, iekļaut šādu grozījumu. Eh, ziņojumā ir runa par enerģijas, enerģētikas salām, jeb enerģētikas anklāviem. Uh, Un es eh, šeit vēlētos parunāt būtiski par salām, kas ir geogrāfiski izolētas. Eiropā šādas salas ir septiņas, un eh, te mēs varētu runāt par Kanārijas salām un eh, citām vietām, kurām ir ļoti specifiskas prasības enerģētikas infrastruktūras ziņā. Varbūt arī šo jautājumu mums vajadzētu pieminēt, bet visādi citādi man ļoti patīk šis ziņojums. Paldies! Paldies, Fon Nistelroja kungs! Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos eh, piekrist visiem, kas pateicās referentam. Eh, šis eh, ziņojums ir tapis īstajā laikā, un tur ir runa par to, ka mums jāuzņemas atbildība darbos, nevis tikai vārdos. Jā, runājot par atļauju piešķiršanu, jau vakar tika nosaukts labs piemērs uh, uh, Nīderlandes eh, situācija un eh, krīzes eh, rezultātā šī procedūra tomēr kļuva mazliet īsāk. Mēs saprotam, ka tas var notikt ātrāk. Tālāk par energoinfrastruktūru. Investīcijas vēju parkos. Mēs to uzskatām par prioritāti, bet to vēl vajadzētu pārdomāt un izsvērtāk uh, apsvērt. Mm. Tālāk attiecībā uz projektu obligācijām. Kritērija attiecībā uz tām vajadzētu jāizsaka, būtu jāizsaka skaidrāk. Mm, un, eh, ja mēs ieviesīsim šīs eh, projektu obligācijas, tad tās vajadzētu piemērot visiem pārrobežu projektiem. Vajadzētu tā tad eh, konkrētāk saprast, eh, kur mēs tās piemērosim. Tālāk par reģionālo pieeju tik runāts par dažādiem reģioniem, Baltijas jūras reģionu un citiem. Es domāju, ka tā ir laba pieeja, un eh, šie reģionālie tīkli varētu noderēt arī kopējā sadarbībā Tikā kundze, paldies priekšsēdētāji. Es arī no savas puses vēlētos pateikties referentam Sosas Vāgner kungam par uh, veikto darbu. Es vēlētos savukārt pievērsties uh, viedajiem tīkliem un er-, energoefektivitātei. Es vēlētos, lai uh, ziņojumā būtu vairāk atspoguļot nepieciešams nepieciešamību modernizēt pilsētu energotīklus un uzlabot uh, centrālās apkuras sistēmas, ir īpaši jaunajās dalību valstīs šie apkuras uh, tīkli ir novecojuši un ir jāmodernizē. Tāpat būtu vairāk jārunā par enerģijas, uh, solidaritāti enerģētikas jomā. Ir uh, nepieciešams nodrošināt energoapgādi visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Es nevisai labi saprotu, ko referents vēlas teikt ar piekto punktu. Varbūt viņš varētu mums to paskaidrot. Pēc manām domām tāpat ir jāuzsver Melnās jūras reģiona nozīmi un dienvidu koridora nozīmi. Runājot par vietu tīkliem, es vēlētos, lai būtu labāka integrācija elektromobīļiem uh, viedajos transporta tīklos un energotīklos un ir jādarbojas vairāk arī vietējā un reģionālā līmenī. Runājot par viedajām pilsētām un energoefektivitāti, es domāju, šeit būtu jāliek lielāks akcents. Tālāk par 11 punktu. Es domāju, ka šeit būtu jāmin 2013. nevis 14. gads, lai labāk sagatavotu finanšu plānu. Vidāls Kvadraskungs. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, eh, tāpat kā citi kolēģi, es gribētu pateikties profesoram eh, Sasam Vāgneram par lielisko ziņojumu Viņam ir izdevies paveikt diezgan sarežģītu uzdevumu Eiropas politikā. Viņš ir panācis skaidrību, precizitāti un līdzsvaru, un to visu vienā ziņojumā. Mēģinot papildināt viņa paveikto darbu, esmu izstrādājumu. Es pie tiem strādāju uh, kopā ar Kariņu kungu un referentu manā grupā. Mums ir trīs grozījumu kategorijas. Daži no tiem ir vērsti uz energoefektivitāti, un uh, tajos mēs liekam uzsvaru uz to, ka te pavērs iespēja uzņēmumiem un konkurētspējai, ka šeit nav runa tikai par to, lai samazinātu vajadzību pēc investīcijām. Nē, enerģija ir uh, stimuls eh, uzlabojumiem, stimuls uzlabot tīklus, to starp viedos tīklus. Eh, protams, jā, pastāv arī atjaunojamo energoresursu klātbūtne mūsu energo grozā. Tāpat arī runājot par kritērijiem attiecībā uz Eiropas interešu projektiem. Te mēs ierosinājām mainīt pantu struktūru un saturu. Eiropas Savienība ir ļoti heterogēna, un uh, tā ir ļoti daudzveidīgas vajadzības un īpatnības, tāpat arī energopolitikas apstākļi, tāpēc mēs mēģinām panākt vienošanos par šo būtisko kritēriju punktu. Visu beidzot, pēdējā grozījuma grupa ir par atļauju piešķiršanu un atļauju procedūrām. Mani pārņēmusi skepse par iespēja noteikt fiksētu limitu vai termiņu šīm procedūrām, un es neesmu drošs, ka komisija varētu īpaši ietekmēt uh, administratīvo procedūru pārmaiņas dalību valstīs. Es domāju, ka mums ir jābūt realistiskiem un vajadzētu uh, ļaut paiet kādiem pieciem gadiem, lai komisija varētu izpētīt ideju par pārkāpumu procedūru, kuras pamatā ir 194. līguma pants, es domāju, ka mums ir jāpieturas pie primārajiem tiesību aktiem. Jebkurā gadījumā pateicos referentam un esmu pieejams un piedāvāju savu palīdzību, lai varētu veicināt šo darbu. Paldies, eh, Deka Stiljo kundze! Paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlētos sveikt eh, referentu. Jau citi viņam ir pateikušies. Viņš ir izstrādājis ļoti interesantu ziņojumu projektu, un eh, to izmantojot mēs eh, varam turpināt darbu, iestrādāt tajā grozījumus. Kariņkungs, piemēram, pieminēja Eh, to, ka vajadzētu dažus punktus ziņojumā precizēt, padarīt to skaidrāku. Tāpat arī, ja mēs runājam par enerģētikas infrastruktūru, mums ir jārunā par dažādām infrastruktūrām. Šeit ir svarīgs transports, eh, pārdales tīkli, un runājot par šiem pārdales tīkliem, ir svarīgi domāt par to attīstību, izmantojot uh, augstās tehnoloģijas, kas sadarbojas, eh, darbojas kopā ar transporta faktoru. Energo pārdalē ir jādomā par energoefektivitāti, un tieši tāpēc viedie tīkli ir tik ļoti svarīgi, jo tos var piemērot arī energo pārdales tīkliem. Tālāk mums vajadzētu maksimāli iekļaut atjaunojamos energoresursus, domāt par elektromobīļiem, par efektīvāku energo patēriņu, bet mums ir vajadzīgi energo pārdeles tīkli, kas ir moderni. Tāpēc mums vajadzēs sadarboties eh, ļoti cieši ar mm, IKT jomu, jo tehnoloģiskā attīstība noteikti veicinās šo tīklu uzlabošanu. Komisija, komisijai būs jābūt atbildīgai par šo jomu, un paralēli tai būs jārūpējas par transporta infrastruktūras attīstību un viedajiem tīkliem. Referents arī apzinās šo situāciju, bet es domāju, ka ir svarīgi likt lielāku uzsvaru uz uh, šīm jomām, kaut arī komisija to jau dara, Es noteikti iesniegšu grozījumus attiecībā uz liela mēroga projektu norisi uz eh, šo jaunā tipa tīklu eh, rentabilitāti, tāpat arī attiecībā uz investīcijām šajās jomās, un tam pavisam noteikti ir jānotiek līdz šī gada beigām. Tāpat es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi izstrādāt infrastruktūru transporta jomā. Vēlreiz pateicos Vāgner kungam. Köszönöm, elnök úr. Sosza Wagner úr jelentése egy kiváló munka, amihez minnyáján. Paldies, priekšsādātāji. Tas ir ļoti labs ziņojums, ko izstrādājis Vāgner kungs. Un mums ir jāsaprot, ka tas ir nācis klajā periodā, kad mēs piedzīvojam krīzi un kad mainās situācija. Pēc Japānas katastrofas daudzas dalību valstis pārskata savu energopolitiku, un arī mūsu turpmākā energopolitika būs atkarīga no šiem secinājumiem. Tāpēc mums ir jāraugās nākotnē, un e, šajā ziņojumā ir jāformulē vīzijas nākotnē. Es vēlos norādīt, ka uh, gāzes infrastruktūra šajā ziņojumā neieņem īpaši būtisku lomu. Uh, Mums vajadzētu tomēr mācīties no 2008. gada gāzes krīzes, kā jau norādīja Kvadraskungs. Šis ir brīdis, kad krīze joprojām valda, tāpēc mums būtu jāmācās vēl no šī agrākā 2008. gada ziņojuma un arī dalību valstīm, tām, kuras vēl nepiedalās uh, šī ziņojuma secinājuma ieviešanā būtu jāsāk tas darīt, tostarp valstīm no centrāla un austrum Eiropas. Mm, ir jāveido infrastruktūra tā, lai mazinātu energoatkarību no Krievijas gāzes piegādēm un mm, pavisam Noteikti ir eh, jāveido savienojums starp eh, ziemeļiem un eh, dienvidiem. Tāpat arī tiek lemts par savienojumu veidošanu starp Slovākiju un Ungāriju. Dalību valstu sadarbības priekšlikums arī vajadzētu iekļaut šajā ziņojumā. I... Holskundze, Paldies, es eh, pateicos par šo ziņojumu un atbalstu to. Manis iekļautie grozījumi nekādā veidā nemainīs ziņojumu kopējo gāru, bet vienkārši padziļināti uh, papildinās dažas jomas. Jo īpaši es vēlētos uh, vairāk uh, padomāt par energoefektivitāti un par to, cik svarīgi ir pārvaldīt pieprasījumu, kad mēs paši plānojam piedāvājumu un piegādes. Tāpat arī ir svarīgi uzstāt, ka Tāpat arī ir svarīgi runāt par viedajiem skaitītājiem, par to, ka no tiem gūst labumu gan piegādātājs, gan patērētājs, ka ir uh, vadības ierīces uh, ēkās, un mums vajadzētu pretoties tiem uzņēmumiem, kas uh, mēģina tikt vaļā no šiem viedajiem skaitītājiem vēl pirms eh, tiesību akti ir pieņemti, lai tiem nevajadzētu uzņemties lieku darbu, bet jebkurā gadījumā es eh, atbalstu šo ziņojumu. Odīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos uzslavēt referentu un teikt, ka ir ļoti būtiski, lai mēs politiski risinātu infrastruktūru jautājumu. Bet es gribētu, lai mēs vispirms definējam, kas tad ir enerģētikas infrastruktūra. Šķiet, ka šeit mēs runājam vairāk par transeiropas tīkliem, nevis par infrastruktūru. Vai kodola elektrostācija ir infrastruktūra vai nē? Uh, mēs uh, šeit runājam par Trans-Eiropas energotīkliem, tie tiešām šeit ir iekļauti. Uh, kāds ir referenta viedoklis par īpašumu tiesību jautājumu attīstību? Šādu jautājumu uzdevu jau vakar. Kam piedar šie tīkli? Un vai mums nevajadzētu pārdomāt, vai nevajadzētu izveidot lielu Eiropa uzņēmumu, Eiropas uzņēmumu, kam šie tīkli piederētu? Uh, un kas uh, varētu veikt investīcijas. Es nedomāju, ka tīklu konkurence varētu nākt par labu patērētājiem, jo šeit ir nepieciešams veikt stingru uzraudzību. Uh, jautājums par īpašumu tiesībām. Uh, tās ir ierakstītas pamatiesību hārtā. Kas ir šis īpašnieks, vai mēs varam apsolīt energo pilsoņiem, ka šie energo tīkli jopre, joprojām būs uh, Uh, valsts uh, pāraudzībā, ka tos neuzpirks, piemēram, Gazprom vai kā cits uzņēmums. Un uh, papildus vēl vajadzētu izvērtēt šo situāciju un izvairīties no pārāk lielās sarežģītības, kas izskanēja vakardienas ekspertu uzstāšanās laikā. Paldies, es vēlētos dot vārdu komisijai. Tā, kur viņi ir, šķiet, ka nav uh, lapiņa viņiem piešķirta. Paldies priekšsēdētāji un uh, pateicos referentam Sosavs Vāgneris kungam, kurš ir paveicis lielisku darbu, skaidrojot uh, visas problēmas un uzdevumus, kas ir mūsu priekšā, uh, mēģinot uzlabot infrastruktūras un transeiropas tīklus enerģētikā. Uzklausīšanā vakardien uh, radās daudz būtisku elementu mūsu debatei, kas e, lielā mērā ir atspoguļot arī ziņojuma projektā. Es vēlētos e, runāt par pāris jautājumiem. Pirmkārt, par Eiropas interešu projektu definīcijām. Mēs vēlētos tikt vaļā no predefinētiem projektu sārakstiem un pāriet tā vietā uz prioritātēm, kas ir kopīgi atzītas par svarīgām. Un tāpēc mums ir vajadzīga caurskatāmība, dzīvot spējīgi kritēriji šo prioritāšu definēšanai. Mēs šobrīd strādājam ar eh, elektropārvades, energopārvades sistēmu operatoriem un arī ar dalību valstu regulējošajām struktūrām. Uh, Uh, lai izstrādātu priekšlikumus gan attiecībā uz elektroenerģijas, gan uz gāzes jomu, un, protams, ka par to vēl būs jābūt diskusijām arī interesētajām pusēm. Jā, arī šeit pārunātais ir jāņem vērā tirgus integrācija, kā jau Kāriņa kungs teica, ir ārkārtīgi svarīga, un uh, infrastruktūras ir tirgus integrācijas pamatā piegāžu drošība, tas ir kriterijs, kas ir ārkārtīgi svarīgs, bet tas nav pieminēts Vāgnera kunga ziņojumā. Par to jau runāja virkne komitejas locekļu šeit. Piegādes drošība ir svarīgs uh, stimuls jaunu infrastruktūru veidošanai un energoanklāvu likvidēšanai, to starp eh, tādu energoanklāvu kā Baltijas valstis eh, situācijas uzlabošanai ir jāsavieno Ziemeļa Eiropa, Dienvidē Eiropa, Austrum Eiropa, un mums ir jāskatās, kāda veida infrastruktūras būs vajadzīgas. Es vēlos iedrošināt tos, kuri baidās, ka viņi ir un paliks energoanklāvi. Mēs ļoti nopietni strādājam ar Baltijas reģionu jautājumu, un mēs sekojam līdz visām problēmām, kas to skar. Mēs uh, Mēs strādājam pie piekrastes tīkliem un pastāv memorands, eh, kurā ir uzskaitītas problēmas, kuras mēs analizējam. Un mēs esam sākuši darbu arī pie eh, dienvidu ziemeļu savienojumu, kas savieno Čehiju, Poliju, Bulgāriju, Rumāniju, Horvātiju un citas valstis, un mēs raudzīsim, kā mēs varam savienot Baltijas valstu reģionu ar Adrijas jūras reģionu progress norit straujāk nekā varbūt daudzi no klātesošajiem tam var izsakot, un tās ir labās ziņas. Pastāv labā grība no visu iesaistīto puses strādāt pie šīm Eiropas interešu projektiem, integrēt tirgu un nodrošināt piegādes uh, uzticamību un drošību. Protams, mums ir jārisina problēmas, problēmas ir jau zināmas, vakar kļuva skaidrs, ka atļauju izšķiršana ir svarīgs jautājums, desmit gadi, kas vajadzīgi, lai savienojumu izveidotu, tas nav pieņemams. Tāpēc eh, mums ir vajadzīgs arī Eiropas parlamenta atbalsts, lai mēs varētu ieviest laika ierobežojumus. Es jau uzklausīju arī kvadrasa kunga priekšlikumus. Uh, un es redzu, ka arī jūs atbalstāt vienas pieturas aģentūras ideju, un varbūt, ka jūs iedvesmos uh, uzskatāmais uh, Vācijas un Nīderlandes piemērs, ko mums rādīja Nistoroja kungs. Uh, varbūt tas mums palīdzēs padomāt, kā mēs varam samazināt kavēšanos. Finansēšana ir svarīga, bet ir vajadzīgs regulējošais ietvers, arī dalību valstis te ir svarīgas, un mēs runājam ar tām, lai izdomātu, kā veidot klimatu investīcijām. Uh, bet noteikti būs vajadzīgi Eiropas Savienības līdzekļi. Tāpat arī būs jāraugās uz inovatīviem finansēšanas instrumentiem. Runājot par viedtīkliem, komisija strādā pie sava paziņojuma noslēguma fāzes, tas tiks izplatīts ļoti drīz, tur ir iekļaut arī šeit apspriestie jautājumi, un eh, viedtīkli ir svarīgs sadales aspekts, bet eh, tie ir būtiski arī energoefektivitātes aspekts nodrošināšanai. Es pateicos jums visiem par jūsu ieguldīto darbu, par izteikumiem, kas ir ļoti svarīgi mūsu leģislatīvā priekšlikuma tapšanā, kas nāks klajā līdz gada beigām. Vagner kungs, vai jūs vēlējāties izteikties? Lasu. Jā, paldies pavisam īsi priekšsēdētāji. Vispirms vēlētos pateikties visiem par ļoti uh, pozitīvajiem komentāriem, kas izskanēja šorīt. Un tagad gribētu atbildēt uz tiem jautājumiem, kas tika konkrēti uzdoti man. Un pirmkārt eh, par eh, oglekļa emisiju mm, nobīdi šis punkts nav atrunāts komisijas ziņojumā, un tas saistīts ar uh, Eiropas Savienības un Trešo valstu sadarbību. Viss, ko mēs lūdzām no komisijas, ir, lai komisija pievērstos uh, to problēmu risināšanai, kas ir saistīts ar šo jautājumu, un uh, izveidot sava veida mehānismu, lai varētu aprēķināt uh, Uh, oglekļa izmešu pārvirzes apjomu. Tālāk atbildot Odīkungam, viņam ir taisnība, tiešām ir jārunā par tīklu īpašumtiesībām. Uh, tas, uh, šis jautājums izskanēja arī vakardienas debatēs ar ekspertiem, bet tā pašā laikā dalību valstīm šie risinājumi ir atšķirīgi, katrai valstī ir sava pieeja. Dažkārt uh, valstis cenšas diversificēt transporta mm, tīklus un risinājumi varbūt nevienmēr ir optimāli. Tālāk par uh, energo anklāviem, uh, efektivitāti, uh, vienotā tirgus veidošana. Visi šie jautājumi ir ļoti būtiski, un par to mēs varbūt eh, sīkāk varēsim parunāt, kad apspriedīsim iesniegtos grozījumus. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir pēc pāris dienām. Mēs pie tiem varēsim atgriezties vēl diskusijās, un noslēgumā vēlreiz vēlos visiem pateikties un uh, ceru uz turpmāku veiksmīgu sadarbību. Paldies! es gribēju norādīt, ka 17. mārts ir grozījuma iesniegšanas termiņš līdz 12.00, un tad arī 26. maijā būs arī balbalsojums. Līdz ar to esam izskatījuši šo darbkārtības jautājumu, un tagad reiz ķeramies pie nākamā darbkārtības jautājuma. Samazinājums par 20% emisijas um, samazinājums. Uh, Un tātad mēs galvenokārt runājam par CO2 samazinājumu. Un uh, romāns Jordans Cišlī e, sagatavoja šo zināmu, tāpēc Kavaļo kundze tātad mums iepazīstinās ar sagatavoto atzinumu. Lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. E, Jordānes kundze mani lūdza uzstāties viņas vietā, jo viņa ir e, saslimusi. Uh, Un tādēļ es jums ar prieku sniegšu pārskatu par šo atzinumu. Autore eh, akcentē piecus punktus. Pirmkārt, viņa eh, vēlas atspoguļot pašreizējo situāciju attiecībā uz 20% mērķu sasniegšanu, vai mēs esam uz pareizā ceļa vai nē, it īpaši ņemot to, ka piedzīvojam ekonomisko krīzi. Un tālāk runājot par ilgtermiņu mērķiem 2050. gadam. Otrkārt, tiek uh, izvērtēti mehānismi, kā iet tālāk par 20% mērķi energoefektivitāte, infrastruktūras, emer, emisiju tirzniecības schēma un citi. Treškārt, uh, Uh, referente vēlas novērtēt, kādas priekšrocības ir uh, tam, ja mēs virzītos tālāk par 20% mērķi. Un tāpat uh, ir izvērtēts, ko varētu dot, ja Eiropas Savienība vienpusēji noteiktu stingrākus mērķus par 20%, kādi ir ieguvumi un kādi zaudējumi Eiropai no tā varētu rasties par ceturto punktu par um, uh, oglekļa izmēšu pārbīdes risku. Uh, kā ir izvērtēts, kā tas varētu ietekmēt um, industriju, kā tas varētu ietekmēt oglekļa cenu. Komisijas aprēķini pēc uh, uh autors domām ir pārāk optimistiski šajā jomā. Un uh, visbeidzot pēdējais punkts. Uh, ir kādi izaicinājums tā mūsu priekšā. Pēc uh, referents domā mums ir jādomā ne tikai par mērķiem, bet arī par mehānismiem un instrumentiem, kā šos mērķus sasniegt. Atzinumā ir liels uzsvars likts uz to, kā sasniegt izvirzītos mērķus, kādi mehānismi un instrumenti ir mūsu rīcībā. Un uh, nobeigumā uh, referente aicina visus uz uzklausīšanu, kas notiks rīt no 9 līdz 12.30 eh, Jana 4Q1 eh, telpā. Šajā uzklausīšanā piedalīsies eksperti no komisijas un arī zinātnieki. Paldies, ka jūs šodien mums izlīdzējāt, un eh, kā pirmajam došu vārdu Žadokungam. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Protams, eh, norisinās eh, diskusijas ar referenti un eh, šī sadarbība ir ļoti konstruktīva. Pēc manām domām šajā jautājumā mēs varam pievērsties niansēm un rast labus kompromisus. Mēs jau visi saprotam, ka mums ir jācīnās pret klimātas pārmaiņām un ka šie tālajošie mērķi neiznīcinās tā pašā laikā Eiropas industriju, bet uh, mums ir uh, arī jāinteresējas par oglekļa izmešu no pārbīdi, komisija, virkne ekspertu un pētniecības centri ir nākuši klavā ar saviem, klajā ar saviem atzinumiem, un eh, tas mums palīdz atbildīgi un um, efektīvi risināt šo jautājumu. Mēs uh, gatavojamies iesniegt virkni grozījumu šim atzinumam. Kad eh, šeit, šajā atzinumā ir teikts, ka uh, par uh, uh, to, ka efektīvāk būtu saglabāt 20% mērķi, pēc mūsu domām tas nesaskan ar komisijas aprēķiniem un veik uh, publiskotajiem paziņojumiem, it īpaši jau šomēnes publiskotajiem paziņojumiem un ekspertu viedokli. Es domāju, ka mums ir jāiet tālāk par 20%. Tāpat šajā atzinumā ir teikts, ka pēc uh, konkrēti atsevišķiem datiem Eiropas Savienības pašreizējā politika jau veicina masīvu uzņēmumu pārvietošanu ārpus Eiropas Savienības. Nav šādu ziņojumu, nopietnu ziņojumu, kas varētu tiešām apstiprināt šādu apgalvojumu ne no komisijas, ne no ekspertu puses. Tādēļ runājot par uh, oglekļa izmešu pārbīdēm ir jāskatās uz konkrētiem uh, faktiem un datiem. Protams, dažās nozarēs, uh, ja šāds risks rastos, tad vajadzētu paredzēt aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu šo uzņēmumu palikšanu Eiropā un spēju adaptēties oglekļa izmešu prasībām. Un uh, virkne uh, Tāpat tiek teikts, ka virknei uzņēmumu būs jāmaksā vēl dārgāk par šādiem tālījošiem mērķiem, ka šie uzņēmumi jau tagad maksā dārgi. Bet mums ir jāatcerās, piemēram, ka tā uzņēmuma gadījumā kā Arcelor Mittal, eh, kam ir pēļņa 1,4 miljārdi eiro un uh, šīs uh, mērķu sasniegšana maksā simtus miljonu. Uh, jāsaka, šie uzņēmumi patiesībā ir daudz vairāk ieguvuši nekā zaudējuši no Eiropas Savienības politikas. Un um, par to liecina arī komisijas sveiktie pētījumi. Un es domāju, ka mums būtu jāpanāk kompromiss šajā komitejā, ka ir jābūt saprātīgai pieejai, kas uh, nodrošina apdraudēto sektoru aizsardzību, bet tai pašā laikā mēs nedrīkstam zaudēt no redzes loka ekspertu un komisijas atzinumus par to, ka mm, šie klimata aizsardzības mērķi ir mums uh, jauna iespēja gan ekonomiskā, gan citā ziņā. Paldies vārds Matijas kundzei. Paldies priekšsēdētājiem. Es piekrītu uh, Žadokunga nu pat teiktajam. Manuprāt, tagad mums tiešām ir pamats uh, izstrādāt saprātīgus kompromisus. Mums ir nepieciešama uh, konstruktīva pieeja, un es domāju konstruktīvu tādā ziņā, ka mums tikai ir jāprasa kaut kas no padomas vai komisijas, bet mums pašiem no savas puses parlamentām ir kaut kas konstruktīvs jāpiedāvā. Un par to mums ir tiešām nopietni jāpārdomā. Ja mēs vēlamies kaut kādā veidā ietekmēt tiesību aktus par klimatu pārmaiņu apkarošanu, tad ir vesela virkne jautājumu, kas jāpatur prātā. Un tādēļ mums ir nepieciešama konstruktīva pieeja, lai rastu kompromisus. Mm, nesen publiskotie dokumenti, par ko runājām iepriekšējā ja sanāksmē, arī ir jāpatur prātā, pa, proti par uh, maza oglekļa patēriņa konkurētspējas ekonomikas izveida Eiropā līdz 2050. gadam, un tas arī sasaucas ar mā, jautājumu par mājasaimniecību emisijām. Es vēlētos, lai šie jautājumi arī tiktu iestrādāti kompromiss prasa grozījumos. Un vēl, manuprāt, ir ļoti būtiski liet, lielāku uzsvaru uz energoefektivitātes pasākumiem. Mēs nevaram uh, turpināt strādāt, kā tas ir bijis iepriekš. Krīze vēl nav beigusies. Mums ir jāpasargā mūsu rūpniecības nozares Eiropā. Un, lai to panāktu, mums tāpat ir jādomā par to, kādas pārmaiņas būs nepieciešams, lai uh, apkarot klimatu pārmaiņas un nodrošinātu lielāku ilgtspējīgu. Neaizmirsīsim, ka 2008. gadā Francijas prezidentūras laikā Eiropas uh, industriālās nozares uzņēmās labprātīgi ļoti pozitīvas saistības šai sakarā. Un prezidents Sarkozy arī aktīvi atbalstīja šīs iniciatīvas un teica, ka tas ir ļoti pozitīvs piemērs kā jau kolēģi norādīja, mums ir lielas iespējas panākt ļoti saprātīgu kompromisu, lai no vienas puses aizsargātu mūsu rūpniecības sektoru un tai pašā laikā sasniegtu izvirzītos mērķus. Es darošu kungam vārds. Paldies, Uh, ir ļoti svarīgi, lai mēs uzņemtos lielāku lomu cīņā pret klimata pārmaiņām. Ir zinām pienākumi no mūsu puses, un mēs tos papildinājām tādā veidā, ka mēs uh, nolēmām uh, mainīt savus pasākumus. Finanšu un ekonomikas krīze radīja lielu spiedienu uz mūsu uzņēmumiem, uz mūsu budžetiem, un uh, Tomēr Eiropas Savienība ir apņēmusies cīnīties pret klimatu pārmaiņām, tāpēc mums ir jāraugās, ko mēs šobrīd varam darīt šajā mainītajā situācijā, kā mēs varam īstenot šo 20% uh, samazinājumu, pat 30% samazinājumu. Tam būs liela ietekme uz mūsu ekonomiku, vajadzēs virzīt ekonomikas tur, uh, investīcijas turp, uh, kur ir vajadzīgas kapacitātes pārmaiņām. ES 20. Eh, gada stratēģija šobrīd ir aktuāla. Mēs zinām, ka 20% mērķis ir saistīts ar zināmām izmaksām, tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai eh, mēs eh, apsvērtu šo 30% mērķi un tā iespējamo ietekmi. Eiropas Savienībai vajadzētu paturēt prātā šo iespēju nākotnē, un mums vajadzētu būt uh, gataviem uh, šādam solim, tad, kad tam būs labvēlīgi apstākļi. Mums jāņem vērā arī notikumi Japānā, kur rezultātā daudzas dalību valstis pārvērtēs savu enerģētikas politiku, ir jāveido un turpmāk jāstiprina sadarbība ar mūsu starptautiskajiem partneriem. Mums uh, ir jālūdz arī viņu sadarbība mūsu mērķu sasniegšanā. Mēs saprotam, ka ne mūsu, ne mums, ne viņiem esošie pasākumi vēl nav pietiekami, tāpēc mums ir kopā ar uh, mūsu partneriem jāveic uh, turpmākās darbības Gireka kungs. E, Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šajā gadījumā mūsu priekšā ir ļoti izsvērts atzinums, ir tīpaši tādēļ, ka šeit ir runa par tik delegātu jautājumu, ka CO2 izmešu samazinājums par 20%. Šeit aktīvi darbojās lobbyisti un arī uh, vairāku dalību valstu ekonomika jau izjūta uz neiepiesās uh, klimata pārmaiņu paketes ietekmi. Un tādēļ man ir pāris komentāri. Pirmkārt par ceturto punktu, kur ir runa par enerģijas patēriņu samazināšanu par 20%. Mums ir jāceras, ka mums ir 3 reiz 20 mērķis, mums ir jāuzlabo efektivitāti par 20%, un tas nav tas pats, kas patēriņa samazinājums. Un šeit ir tāds kļūdains secinājums izdarīts. Uh, Un tāpat uzskatu, ka mums ir pienācis laiks skaidri pateikt, ja mums ir šis mērķis līdz 2020. gadam, un ja mēs to vēlamies palielināt sasniedzot 30%, tad 16. punktā būtu jāipieraksta klāt, ka uh, jaunu gāzes gāzes staciju būvē jāpild tās pašas prasības, proti jāizteno oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas uh, prasības. Tālāk vārds Lēnai Ekai. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos vispirms izteikt laba vēlējumus mūsu referentei. Ceru, ka viņi drīz atgriezīsies darbā. Uh, Otrām kārtām vēlos pateikties viņai par viņas uh, darba stilu, gatavību ar mums sadarboties. Ceru, ka mēs turpināsim darbu pie šie jautājumi tādā pašā veidā arī turpmāk. Man šis atzinums šķiet diezgan eh, pesimistisks patiesībā. Uh, Ja mēs palasām uh, nesen publiskotos ziņojums, piemēram, Vācijas valdības Potsdāmas institūtām pasūtītais pētījums uh, pirms trim četrām nedēļām, kas tika publiskots, tas savukārt ir diezgan optimistisks. Runājot uh, no zinātniskā, zinātniskā viedokļa šā ziņojuma zinātniskais pamatojums ir ļoti stabils un šim institūtam ir ļoti laba reputācija. Un paziņojumi, ko ir publiskojusi komisija par energoefektivitāti, liecina par to, ka viss efektīvākais uh, veids, kā rīkoties patiesībā, uh, liecina par to, ka 20% samazinājums līdz 2020. gadam nav pietiekams, ka industrijai būs uh, jāinvestē lielāks apjoms tieši noslēguma posmā, un tās pārstāv vēlētos tādu stabilu investīciju līmeni līdz 2050. gadam. līdz 2015. gadam es atvainojos, un var izklausīties pārsteidzoši, mm, bet uh, industrijas pārstāvis zina, kur ir tehniskas, tehnikas progresa virzības avan, avangards, un mēs vairākās nozarēs, piemēram, automobiļu rūpniecībā, to konstatējam, un tāpat tas sakāms par smago kravas transportu, ka jau tiek uh, ražoti uh, energoefektīvāk lielāki transporta līdzekļi, tāpat mājasaimniecībās e, tiek uzlabota energoefektivitāte, un tas pats sakāms par ēkām. Tātad tirgus jau virzās uz priekšējais jautājumos. Un pēdējais arguments e, šīs dienas situācijā ir tāds, ka finanšu krīzes apstākļos e, investīcijas ir relatīvi lētas. Un tādēļ mēs varētu šo mērķi noteikt tālējošāku. Runājot par konkurētspēju, protams, šis jautājums ir ļoti būtisks, ja mēs izvērtējam Eiropas Savienības industriālo konkurētspēju. Uh, Hildegārda paziņojumā ir runa par kapitāla investīcijām salīdzinot ar Ķīnu, uh, Dienvidkoreju un Indiju. Pēc uh, pēdējiem statistikas datiem Eiropa ir investējis 19% no IKP, bet Ķīna 49%. Un ja mēs šiem 19% pieskaitām pusotru procentu, lai sasniegtu mērķus, eh, kas būtu tālajošāks par 2020 par 20% līdz 2020. gadam mēs vienalga investējam daudz mazākas uh, investīcijas nekā Indijā vai Dienvidkorejā, kur attiecīgi bija 35 un 30% investīcijas. Bet Eiropā šis līmenis ir tiešām zems. Un runa ir, protams, ne tikai par izmaksām, bet arī par uh, grafiku šeit runā gan par eh, industriālo aspektu, gan par finanšu aspektu. Mēs šobrīd esam tādā situācijā, un par to liecina arī Jore Elektrika uh, konstatējums, ka mums uh, draud Eiropas enerģētiskā tirgus fragmentācija Tai pašā laikā konkurēt spējas nodrošināšanai mums ir vajadzīgs lielāks regulējums un kopīgi standārti energoresursu tirgu. Un šeit šis brīdis ir arī ļoti um, saistīts ar risku. Tirgus fragmentācija nozīmē izmaksu pieaugumu un darba vietu zaudēšanu. Tālāk runājot par investīcijām no startautiskā viedokļa, būtu interesanti iepazīties arī jums ar Ķīnas piecu gadu investīcijas plānu, investīciju plānu. Ķīnieši investē jaunos tirgos, jaunās tehnoloģijās. Un ķīnieši eh, pievēršās jaunām eh, ener, eh, ekonomiski efektīvām tehnoloģijām, un tas ir pilnīgi pārsteidzoši. Eiropa pagaidām ir līderi šajā jomā, bet ja mēs palūkojamies uz tirgu un industriju, tad eh, mēs nezinām, vai mēs vairs esam līderi. Ķīnā jaunajās tehnoloģijas ir uh, desmit gadu laikā pieaugšu no 0 līdz 50%, tas pats sakāms par saules enerģiju un, un citām šādām uh, jomām. Un vakar uh, komisārs Otingers teica, ka jauno tehnoloģiju īpatsvars pat ir vēl vairāk pieaudzis Ķīnā. Un tādēļ mēs vairs neesam līderi šai jomā pasaulē, un tas ir ļoti satraucoši. Uh, par uh, emisiju tirzniecības sistēmu, par neizmantoto kvotu uzkrāšanu un izmantošanu vēlāk uh, par šo šīs pēļņas uzkrāšanu banku kontos, mēs patiesībā redzam, ka situācija ir tāda, ka lielākie ieguvēji ir tās tie uzņēmumi, kuri uztraucas par oglekļa izmešu pārbīdi. šīm, šiem uzņēmumiem nauda būtu drīzāk jāizmanto investīcijām un uh, oglekļa izmešu pārbīdes risks patiesībā būs mazāks, ja šis, eh, emis, šis inisīt izniecības sistēmas noteikumi būtu stingrāki. Patiesībā šie uzņēmumi vēlas saglabāt savus līdzekļus eh, finansējumu Eiropā. Es piekrītu arī tam, ka energoefektivitāte ir ļoti būtiska, ka būtu uh, Tāpat jānosaka arī oglekļa nodoklis uz uh, Eiropas Savienības ārējās robežas. Šī ideja izskanēja jau tad, kad mēs uh, apspriedām uh, rīč direktīvu. Un Vācijas un Britu valdība ļoti pozitīvi izturējās pret šādu ideju, bet nekad nevarēja nākt klajā ar tādu praktiski īstenojam priekšlikumu. Tādēļ mana attieksme pret šādiem ierosinājumiem ir skeptiska. Es domāju, ka drīzāk jāļauj tirgumu darboties. Šobrīd ir pienācis īstais brīdis, mums ir uh, atbilstošās metodas un mehānismi, un tādēļ mums vajadzētu uh, kliedēt tos draudus, kas pastāv Eiropas Savienības konkurētspējai, un šobrīd mums ir lielas iespējas šai sakarā. Tagad vārds tikā kundzei. Paldies, priekšsētētāji kungs. Es uh, arī vēlētos uh, pateikties mūsu kolēģei, kura ir atbildīga par atzinumu sagatavošanu. Ir uh, tiešām ļoti svarīgi panākt starptautiska līmeņa vienošanos par siltumnīcas gāžu izmes, izmešu samazināšanu, lai arī Eiropas Savienība varētu virzīties uz priekšu samazinot uh, CO2 izmešus. Tai tāpat laikā ir būtiski, lai šajā procesā mēs galveno akcentu liktu uz energoefektivitātes pasākumiem gan transporta, gan mājokļu jomā. Šajā jomā mēs vēl neesam pietiekamus centienus eh, veikuši, tīpaši ēku energoefektivitātes uzlabošanas jomā. Tādēļ es lūgdzu, lai komisija pārskatot uh, daudz gadu finanšu schēmu paredzētu lielāku atbalstu viedo pilsētu izveidēji. Mēs uh, varētu domāt par to, kā izmantot uh, atjaunojumos enerģijas avotus vairāk. Tā ir Eiropas Savienības prioritāte. Kā to eh, mums vajadzētu domāt par šādas enerģijas eh, plašāku izmantošanu vietējā un reģionālā līmenī? Un arī veidot Eiropas eh, mēroga tīklu enerģijas pārvadēji, lai varētu plašāk izmantot vietējās atjaunojumās enerģijas, avot, enerģijas avotus. Un tādējādi mēs varētu veicināt uh, oglekļa dioksīda izmešu samazinājumu, īpaši transporta jomā. Mums ir jādomā par energoefektivitāti īpaši ēku jomā un transporta jomā uzlabot efektivitāti un likt arī uzsvaru uz elektromobīļu integrāciju Eiropas uh, transporta tīklos, kas izmantotu vietējos un reģionālos enerģijas avotus. Grotes kungam vārds. Paldies! Es atvainojos, ka nedaudz novēlot ievērojos, bet šodien īstenībā sanāk, ka viss ir trīskāršēji. Arī vidas komitejā šo jautājumu nu pat izskat. Līdz ar to es arī aicinu ar izpratnī izskatīt to, ka es nokavējos. Tātad mēs pieņemām šo klimatu paketi un pieņemām nozīmīgus lēmumus, un skaidri pateicām, ka 20% samazinās līdz 2020. gadam, ir jāskatās kopā ar nacionālajiem mēķiem, reģionāliem, un jā, pasaules arī līmenī tas tiks īstenot sadarību uz 300%. Jautājums ir, kā to vispār var sasniegt? Un tāpat mums jārunā par faktiem, jo pasaules klimats Eiropā jau viens pats par sevi nav glābjams. Tas visiem skaidrs. Tāpēc mums ir visiem skaidrs, ka Eiropas līmenī un arī ārlietu dienests ir jāprēs, ko viņi saka par to. Tad mums nevajag klimata diplomātiju, tas ir ļoti labi. Uh, <clears throat> kad par to rūpējas Konija Hedegard, bet īstenībā mums ir jāpiepūlējas eh, vairāk, lai visi tie, kas arī runā Eiropas vārdā, tiešām par šo jautājumu runā. Tāpat mums vajag, lai arī Katrīnas aštuonas dienas iestātos par klimatu jautājumiem. Klimata konferences skaidri parādīja, ka mums ir jātīsta vairāk mērķi. Pirmkārt, pirms Kankūns mēs runājām, Kankūns mēs runājām par 30%, tagad jau mēs runājām par 40, 50, 60% mērķiem. Nu, man liekas, ka šī Kankūns konference bija tiešām sākums, protams, nevarēja nebūt savādāk, tas nevarēja bija gaidāms. Bet reizē tas, protams, nav pats secinājums, tas bija tik izējas punkts. Tas nav arī mums secinājums, ka mums nekas nebūtu jādara, bet gan tas, ko teica arī vakardien komisārs Settingers. Mums ir jāatbalsta un jāattīsta atjaunojamie energoresursi. Mums ir jāveido tāda vidē draudzīga politika, par to runā arī ekskundze. Manuprāt, mēs esam kā paraugs pasaulē, mums arī nav ko slēpties, bet mums ir jāuzmārst, jāuzmanās, ka mēs nepazūstam saikni ar reālo pasauli. Jo eh, atjaistot eh, atjaunojamos energoresursus līdz 40%, nu, tas ir ambiciozs mērķis. Kirikungs arī runā, protams, par arī energotīkliem. Īstenībā mēs nevaram par to, kā mēs tērējam enerģiju, bet par to, ka mums īstenībā būtu mm, jātaupa pirmkārt, tad veidojam tādas elektroiekārtas, kas patērē mazāk enerģijas, ka mēs vienkārši arī mazāk iztērējam. Bet tas, ka mēs tā sapņaini pieejam mēģiem, nu tas nekam nedara. Mums ir precīzi jāpasaka, kādus mēģus līdz sasniedzam, līdz kuram datumam. Uh, Un, un tad vēl īpaši satraukums jautājums ir oglekļa pārnese. Tātad Eiropas Savienībā mēs redzam, ka mēs jau šobrīd to piedzīvojam. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un lūk arī tie visi pasākumi, kas šobrīd ir pan, panākti. Mums tam visam ir netiešās izmaksas, netiešās izmaksas elektrības ražošanā, kas tālāk arī nozīmē, ka papildus izmaksas un reizē arī samazinās konkurence. Līdz ar to šajā ziņojumā, par ko mēs šodien pieņemam, gan arī BIDS komitejā, lūk, mums arī vajadzēs izskatīt arī šo jautājumu uzreiz, nevis uzreiz steidzīgi pateikt, mēs atbalstam 2030, un kaut kur tad, kaut kur, pa, kur pamazam brutiem ierakstam arī pamatojumu. Nē, parlamentam ir nopietni jāizdiskutē šādi jautājumi. Tātad savulaik mēs pieņemam klimatu un enerģētikas paketi tādā tempā, kas mums it kā visiem bija skaidrs arī Rūpniecības komitejā un vidas komitejā mēs, kad, kas darbojamies, mēs zinām, par ko ir runa, bet daudzi citi kolēģi, kuriem arī bija jāpieņem šādi lēmumi, viņiem nebija iespējas šāds lēmums vispār iedzināties un pieņemt, jo viss tas tika izskatīts pirmā lasījumā. Un tieši tāpēc šoreiz mums ir jāatvēl viss nepieciešamas laiks ļoti rūpīgi izvērtēt, lai saprastu, kādā tempā mēs varam virzīties tālāk. Nu, lūk, tāpēc mans lūgums Līdz ar to atjaunojumu energoresursu jomā mēs nopietnāk risinām un tiešām pasakām. Tātad komisārs vakar runā par 33% atjaunojumu energoresursu 2020. gadam. Es uzskatu, ka tas ir iespējams. Un es uzskatu, ka tas tiešām ir arī Eiropas 2020 stratēģijas vārdā, ka mēs veidām jaunas darba vietas. Arī rūpniecībā. Es zinu, par ko es runāju, jo es nāku pārstāv tos vēlētājus, kas īstenībā gandrīz ir lielākais darbdevējs arī e, tieši vēja ģeneratori. Tur ir 15 tūkstoši darbinieku, kas strādā arī Ziemeļvācijā, un katru dienu viņi pieņem arī jaunus um, darbiniekus. Un tas ir skaidrs veids, kā mēs radām jaunas darbietas arī šajā atjaunuma energoresursu jomā. Un, un tālāk mums jāskatās, ka, protams, mēs atrisinām arī šos varbūt piegādes sašaurinājumus, sastrēgumu punktus, uh, un visā Eiropā. Nākotnes lietais jautājums uh, - oglekļa novirze. Mums tam ir jāpievērš tātad arī jautājums par uh, CDM. Mums viss tiešām ir jāpārbauda, lai mēs varētu arī kopīgajā ziņojumā visu šos jautājumus sakārtot. Nu, lūk, tik daudz no manas puses aicinājums, lai mēs nenoteikt tikai mērķus un pēc tam skatītos, kā mēs tos panākam, bet ka vispirms arī vienmēr skatāmies visu lietas kopumā, instruments un mērķus kopumā. Un pēc tam, ja mums arī atbalsts starptautiskajā līmenī, tad mēs arī varam runāt par stālu tālāku samazinājumu. Un katrā ziņā visiem ir skaidri jāzina, ka mums ir jāpanāk 95% samazinājums lai īstenībā no diviem grādiem mēs tikai pateiktu, sam, palielinājums būtu par 1,5 Celsija grādiem pieļaujams. Un tas nozīmē milzīgs soļus, un šādi milzīgi soļi mums būs jāsver. Un kaut kur starp laikā, mums virsoties uz mēķiem, tas jau būs nokavēts, mums jau būs pavēlu. Mums turklāt ir jāatceras, ka mēs neesam vienīgie pasaulē, ka mēs esam atrodamies starptautiskā konkurence, Un tas, kas ir iekļauts šajā ziņā, un galvenais jautājums - oglekļā novirze, pārvirze, tas notiek, reāli notiek. Un tā galvenās cīņas jau nebūs par 20 vai 30 procentiem, bet gan par nākotni vispār. Eiropu kā rūpniecisko ražošanas vietu un arī mūsu planētas nākotni. Vai mēs tiešām vēlamies arī investēt zaļās tehnoloģijās? Un vai tas viss būtu ļoti mērķiecīgi? un veidotu labklājību Eiropā, nevis vienkārši e, rūpniekus izdzītu no Eiropas, un tad vairs nebūtu ne ražotāji, ne rūpniecības, un tas viss būtu pazaudēts. Tātad mums ir jāskatās visi mūsu mērķi, un reizē arī, ka mēs tomēr nepazaudējam savu labklājības valsti. Un tieši tāpēc ļoti, ļoti labi vajadzētu arī pārskatīt, un sakal, būšu priecīgs arī, ja mums būs arī visi ļoti labi apmeklēs arī mūsu uh, plānoto publisko uzklausīšanu. Visus lūdzu aicinu piedalīties. Paldies jums, kolēģi! Un nepateiski kā priekšsādātājs gribu norādīt par to, kā īstenībā konsultācijas starp ir e, notikušas. Es arī atceros, ka toreiz īstenībā jūs uh, precīzi e, bija tā, kā jūs sacījāt, mūsu komiteja zināja lietas, bet citi nezināja. Tāpēc mums arī konsultācijām vajag zināt, uh, par ko mēs izrunām, un tam atvēlēt arī pienācīgi daudz laika. Sādāk vienmēr ir jākaus jālabo tālāk. Svobods kungam vārds tālāk lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi. Jo es pievienojos īstenībā lielos vilcienos Kratas kungam. Mm, ja mēs skatāmies, protams, vides un enerģētikas mērķus, kā mēs varam to sasniegt, nesaudējot arī darba vietas un neapdraudot rūpniecību. Protams, kā atsevišķiem uprūpniecībai jomas ir ļoti nopietni strādājuši pie tā, lai samazinātu enerģētikas patēriņu un ietekmi uz vidi. Globāli skatoties CO2 samazinājums, lielāki mērķi, neatkarīgi no tā, kādas ir mūsu, mm, varbūt, vājās sarunu pozīcijas, tas, diemžēl, tā nedarbosies. Mums tāpēc būs arī jāskatās, kā arī, katrā ziņā, uh, Atjaunojumu energoresursu palielinājums ir jāpanāk vismaz vidējā rādītāju ziņā. Tas visās valstīs nedarbosies, bet vismaz Eiropas vidējais rādītājs ir jāpalielina. Šeit gan vi, mūsu komitejā, gan arī citur par to jārunā un jāskatās, kāds būs arī situācijas, eh, Japānas situācijas seks. Tātad mums daudz nopietnāk ir jāskatās eh, atjaunomo energoresursu sadaļas palielināšanā. Un arī tas, ko runāja arī citi. Un tas gan ir jāatzīst, kā priekšsēdētājs pats ļoti kritiski izskatās par saistošiem mērķiem, bet komisija paredzēja tomēr noteikt šādus arī saistošus mērķus dalībvalstīm. Tātad saistoši mērķi enerģētikas efektivitātes jomā dalībvalstīm, kas, manuprāt, dot nozīmīgi ieguldījumu CO2 emisiju samazināšanā. Un vienlaiks arī varētu palīdzēt uh, arī nodrošināt saglabāt darba vietas rūpniecībā un īpaši, piemēram, būvsektorā. Būvnieki, kur varētu vēl. Jūs paskatieties statistiku, ko piedāvā komisija. Pēdējie enerģetikas plāni, par tiem viņi nolēma pagājušajā nedēļā, skaidri parāda, kā daudz mazākas prasības ir, piemēram, šobrīd transportam nekā rūpniecībai. Uh, Un tas ir jāņem vērā, lai mēs tomēr saklabātu arī rūpniecību Eiropā. Šāds papildus prasības rūpniecībai ir nepamatot šobrīd. Tā kā es atbalstu to, ko teica kolēģis. Hercogs un cēlāk. Paldies priekšsādātājai. Es uzskatu, ITRE komitejā, protams, visi ir gatavi atbalstīt šos mērķus 20% un pat vairāk. Un tāpat arī mēs atbalstām mūsu sākotnēju ideju par globālo mērķi, nevis lokālo mērķi, attiecīgi uz CO2 samazinājumu, jo CO2 emisijas jau skar visu pasauli. Nu, katrā ziņā mēs skatāmies uz savu principu saglabāšanu, galveno lēmumu saglabāšanu, ka mēs tomēr sekojam šim mērķim, un tas nozīmē, ka mēs arī varam, protams, teikt rūpniecībai, ka jā, jūs varat turpināt arī savu industriālo revolūciju, un jums ir jāpanāk, ka jūs izmantot tāds energoresursus, energo, resursus, energo uh, patēriņu veidu, kas nodrošina arī 500 miljoniem iedzīvotājiem viņu mm, iespējamos dzīvi un arī 6 miljardiem pasaulē kopumā iespēju turpināt savu dzīvi. Es tikai gribu atsaukties vēl uz datiem. Sapskaņā ar starptautiskās enerģijas aģentūras datiem elektroenerģijas patēriņš Eiropā līdz 2050. gadam pieaugs par 40%. Tātad 2011. gadā šobrīd esam, tas nozīmē, ka ik gadus pieaugs par 1% papildus energoresursu patēriņš. Tieši elektro, elektrības patēriņš. Plus mobilitāte, kas arī balstās, atsaucoties uz starptautiskos, at, um, starptautiskās enerģijas aģentūras statistiku papildus uh, enerģija, kas tiks arī tērēta uh, elektromobīļiem, lūk, tas arī vēl nozīmē, bet katrā ziņā mēs šobrīd varam rēķināties ar 40% elektroenerģijas uh, patēriņu kāpumu. Vienlaikus mēs redzam liels neatbilstības un, un atšķirības Eiropā. Dažas valstis ir strauji izraujušās, viņi savu daudz kur panākuši, bet atsevišķi reģioni, reģioni, piemēram, mans reģions, bet nevienīgais, ir stipri iepalikuši un līdz ar to mums ir jāskatās Eiropas Savienības jautājums, ir reiz arī milzīgs teritoriāla atšķirību jautājums. Un skatoties, piemēram, Vācijā, um, ja jūs ir vēlēšanas, un ja vēlēšanās jūs nerunāt par šādiem mērķiem, jūs vispār zaudējat. Bet citās valstīs, piemēram, ja jūs sākat runāt par šādu mērķi, tas nozīmē, ka jūs zaudētu vēlēšanas tieši šajā lietā. Līdz ar to ir pilnīgi izpratnes atšķirības Eiropā. Līdz ar to viens no labākajiem mērķiem un veidiem, kā mēs varam nodrošināt arī šādu saliedētību Eiropā, vismaz pieejā, būtu jārisina. Es zinu, ka politiķiem milzīga atbildība. Mēs arī mēģinām darīt visu, bet mums vienmēr nav šī kritiskā masa, kas var pārvērst viedokļus. Tieši tāpēc es aicinātu arī komisiju un Eiropas iestādēm kopumā vienkārši arī neatkāpties. Uh, un neļaut šiem reģioniem varbūt vienkārši tad eh, palikt savās tajās pozīcijās. Tur ir dažādi iemesli, kāpēc tas tā ir, bet tur tomēr ir iespējams pārmaiņas. Un turklāt mēs skatāmies, ka neizpratni par šiem jautājumiem ir pirmkārt jāatrisina. Tas, ka cilvēki nesaprot, kāpēc tas ir vispār svarīgi, tas, ka tiek būvēts ēkas un cilvēki neapzinās, ko nozīmē CO2 emisijas, oglekļa emisijas un ko nozīmē labākā ēku um, izolācija Lūk, nu, tas ir tiešām svarīgi, lai mēs saprastu, kādas prasmes nepieciešams, lai atrisinātu šāds jautājums. Manā reģionā, kas, protams, ir liels reģions, mēs darām visu, ko varam, un mēs nedrīkstam piekāpties, paldies, un padoties. Paldies, komisijai vārds! Tas būs Papa Antonio kungs, lūdzu. Nē, Stefans Krote, pārstāv komisiju. Un paldies arī no, man direktori, kurš, diemžēl, nav var ierasties, bet ir augsti jau novērtējis izstrādāto ziņojumu, atzinumu. Mēs skatāmies konkrēti veidi, kā mēs varam, protams, arī veidot un veicināt energoefektivitāti. Uh, arī atsakoties pat uh, uz, uzstādot vēl augstākus mērķus par 20%. Lūk, tas arī bija vērsts, uh, galvenais mērķis, uz ko bija vērsts komisijas paziņojums, lai padomēs un parlamenta par, uh, iestādes ja varētu arī runāt, diskutēt par iespējamiem ieguvumiem un praktiskiem risinājumiem. Paziņumā iekļaut arī vairāk secinājumu, kas ir tiešām nozīmīgi. Un uzskatu, ka ir pienācis laiks, ka tiešām šobrīd mēs varam jau arī atsaukties uz uh, komisijas iepriekšējā nedēļā pagājušajā nedēļā prezentēto zemā oglekļa ceļakārti par ilgtermiņa darbībām, kas tā tad ir jā, jāizteno virzoties uz mēķi. Tāpat arī atskatoties tālāk uz jau iepriekš izstrādāto attīstības un izpētes plānu, samazinot oglekļa emisijas un pārstrādi, iespējami, lētā veidā. Lūk, tas, ka domāt arī par jauniem finanšu instrumentiem. Skaidri ir, ka Eiropas ekonomikā vajag papildus investīcijas, un tas arī skar transportu. Tā kā jautājums par to, kā to visu varēs arī, eh, protams, saskaņot labāk, tas arī mūsu spēkā, un mums arī jāturpina diskusijas ar komisiju, un Pirms komisija, protams, nāk klājā ar savu paziņojumu par finanšu perspektīvu, mēs arī jau varētu dot zināmas indikācijas. Tālāk arī energoefektivitātes jautājums. Mēs katrā ziņā to atbalstām. Arī ceļu kārta atbalstā šo energoefektivitātes um, mēķu uzstādīšanu, kas jāatzīst šobrīd, nozīmē, ka mēs arī mm, tos mērķiem augstāk par 20%. Vēl divi papildus komentāri. Vēl daži tās lietas, ko tad paši arī deputāti norādīja. Viens starptautiskās sarunas un starptautiskā rīcība klimata pārmaiņu jautājumos. Ir skaidri jāizceļ, ka šobrīd atrodamies savādāk situācijā nekā bija pirms diviem, trim gadiem, kad pieņēmām klimata enerģētikas paketes. Tas bija tiešām tāda uh, vienpusēja <clears throat> vienošanās um, mūsu apņemšanās nodrošināt 20% mērķi un plus atsevišķā gadījumā 30. Tagad savukārt ir cits starptautiskā vienošanās, kas arī atsaucas, tātad Eiropas mērķi arī atzīti starptautiskā līmenī un atsevišķas valstis, kas nozīmē arī lielās jaunās ekonomikas, arī ir izdarījušas uh, savus lietas un ir gatavs uh, iznot savu apņemšanos un tas ir um, sastīts ar Kyoto protokolu un uh, šobrīd aktuālo situāciju. Protams, viss ar to vēl neapstājas, mums ir jāpanāk arī starptautisku saistošu vienošanās, un mēs nevaram vienkārši apmierināties ar šo divu grādu ierobežojumu. Bet jūs zināt, ko saka Ķīna, piecgadu plāns, Ķīna pat norāda, ka tagad viņiem pienāca laiks to īstenot konkrētās darbībās. Otkārt, oglekļa pārnese novirze. Par to vairākas dalībvalstis tātad ir norādījušas. Komisija un Eiropas Savienība kopumā ir tiešām satraukta par to, ka klimata un enerģētikas paketēs mēs esam spērušas nozīmīgus soļus, lai aizsargātu, protams, arī enerģiju daudz patērējošās rūpniecības uh, jomas, lai nepiedzīvot šādu oglekļa pārnesi mēs esam ieviesuši salīdzinošos kriterijus, kas tātad pilnībā ir ieviesti. Mēs esam arī izstrādājuši normas par netiešu oglekļa pārnes pārvirzi, un tas tagad ir kļuvis par daļu no kompromisa, ko ir panācis padome un uh, parlaments jau pirms trim gadiem. Beidzamajā paziņojumā un arī ceļakārtē šim jautājumam pievērst uzmanību. Mm, ja mēs novērojam šo situāciju, salīdzinot ar situāciju pirms trim gadiem, situācija ir uzlabojusies. Vairāk iemeslu dēļ. Viens no tiem Mēs tagad visi tiešām piedzīvojam arī to, kā citas valstis ir gatavas uzņemties saistības. Tā līdz ar to vairs nav tāda vienpusēja rīcība. Turklāt mēs arī apzināmies, ka tas, kas bija pirms trim gadiem un tas, ko mēs, um, mēs tās jau mm, arī varam precīzāk aprēķināt arī, piemēram, CO2 emisiju cenu 16 eiro par tonu. Un tas ir daudz precīzāk nekā to varēja līdz šim prognozēt. Un mūsu prognozes rāda, ka mūsu pasākumi ir adekvāti un efektīvs veids, kā mēs varam risināt problēmu, un mēs šim jautājumam arī turpināsim sekot. Paldies! Labi, paldies! Kavaļo kundze dosim vārdu, kas uzstāsies referents vārdā vēlreiz. Tad. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem komentāriem, kurus es tālāk arī nodošu Sizels kundzei! manuprāt, komitejas vienprātība aicinājums uzlikt uzsvērt energoefektivitātes jautājumus, ņemot vērā arī aktuālās attīstības tendences, pētniecības attīstības finansējumu un papildus arī finansējumu piesaist. Um, lūk, tas ir uh, interesantākās idejas, kuras kolēģi norādīja, bet pats svarīgākais jautājums, protams, būs komitejas atbildības jautājums tieši izskatīt rūpniecības eh, interesi un tieši tās, kas daudz, eh, intensīvi un daudz patēra enerģijas, lai neno, nepie, neie, tieši neie, <clears throat> piedošana, lai nenotiktu oglekļa pārnes. Tas, kas šobrīd tiek darīts, tas ar to vēl nepietiek. Mans personīgais viedoklis un arī e, eh, šodien Sisalskundze tam pievienojas un Eiropas tautas partijas grupas viedoklis ir tāds, ka. Kā Noteiktie mērķi, starptautiskā vienošanās, nolīgums, tas viss ir saistīts ar reāliem risinājumiem uh, rūpniecībai. Tāpēc mums ir jāskatās uz radošiem risinājumiem, kas ir ļoti svarīgi energointensīvajiem rūpniecības veidiem. Mums jāizdod holistiskā, arī horizontālā sektoru pieeja, uh, uh, smagājai rūpniecībai. Un tāpat arī jāskatās, piemēram, kas notiks vēlāk ar aviāciju. Iespējams, ka tā būs arī pievienotā vērtība arī starptautiskajās sarunās. Nosakot arī starptautiskos Eiropas mērķus CO2 emisijām. Mūsuprāt, nākamā vienošanās nebūs vienkārši kāds bija Kyoto protokols, Kyoto vienošanās, situācija kļūst daudz sarežģītāka. Nav vairs vienkārši mm, piet, nepietiek, ka mēs nosakam vienus saistošus mērķus, ir jānosaka arī sektorālie mērķi, atsevišķie sektorālie nolīgumi jāpanāk, un mums tagad ir jāsāk šis jautājums pētīt ļoti nopietni. Paldies, tātad visus komentārus nodošu tālāk arī Jordanai. Paldies! Um, labi, 22. marts ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un dolēģi, kolēģi jau norādīja, ka ceturtdien savukārt ir vēl arī publiskā uzklausīšana. Un visi ir aicināti piedalīties. Labi, un tālāk seko nākamais starpkārtības jautājums. KLP laika posmā līdz 2020. gadam ar pārtīkas dabas resursu nodrošinājumus un tālāk. Lūdzu. Un tur vārds Rādskungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs visi esam vienisprātis par to, ka kopējās lauksaimniecības politikas, jeb KLP reforma, jau ilgi ir bijusi nepieciešama. Uh, Tā, bija, tā būs prioritāte arī Dānijas prezidentūrai 2012. gadā. Ir vajadzīgs eh, valsts sektora atbalsts eh, šai politikai, lai palīdzētu zemniekiem veidot kvalitatīvu pārtiku par konkurētspējīgām cenām. Tāpēc uh, ir svarīgi uh, šo politiku iedzīvinošie un zaļinošie aspekti. Uh, jo tādējādi mēs varēsim nodrošināt eh, izaugsmas iespējas zemniekiem, radot eh, zaļu, vidē draudzīgu vidi mūsu precēm. Zemniekiem šobrīd pietrūkst stimulu pienācīgi izmantot eh, šos vidē draudzīgos resursus. Ir jāpalīdz zemniekiem ieguldīt ilgtspējīgos uh, ilgtspējīgu produktu ražošanā, bet es vēlos norādīt, ka te nav runa tikai par mūsu vidas regulējumu. Protams, ka zemniekiem ir saistošs mūsu regulējums vidas jomā, bet tas nav viens un tas pats, kas uh, zaļināšanas komponents. Vidas draudzīguma palielināšanas, jeb zaļināšanas komponents ir vērsts uz darba vietu ražošanu, uz vidē draudzīgiem pasākumiem, piemēram, augu audzēšanas rotāciju noteiktos zemes gabalos un citiem pasākumiem. Šiem pasākumiem ir jābūt pārskatāmiem un loģiskiem gan no zemnieku, gan no citu iesaistīto pušu skatpunkta. Un Un uh, Tostarp ir jāizstrādā saraksts ar videi draudzīgiem izstrādājumiem, ir eh, jānodrošina tas, lai visiem eh, zemniekiem Eiropas Savienībā būtu vienādas iespējas darboties ar šiem vidē draudzīgiem komponentiem. Es uzskatu, ka šis zaļināšanas, ja vidas draudzīguma komponents eh, palīdzēs mūsu vidē, nodrošinās izaugsmas iespējas zemniekiem un arī uzlabos mūsu globālo konkurētspēju. Priekšsādātāji, es labprāt uzklausīšu visus komentārus no komitejas puses un ar prieku sadarbošos ar ēnu referentiem turpmāko nedēļu laikā, lai izstrādātu uh, konstruktīvu atzinumu par eh, KLP nākotni. Paldies! Uh, Pirmais runātājs - Pirilo kungs. Paldies priekšsēdētāji! Lauksaimniecība joprojām ir būtisks sektors Eiropas Savienības ekonomikā. Tas, ir, tas veido ievērojumu pienesumu IKP, kā arī uh, tieši un netieši veido darba vietas. Kopēja lauksaimniecības politikai turpmāk ir jāgarantē gan pārtikas kvantitāte, gan kvalitāte Eiropā. Mums būs jāveic pētījumi, jārūpējas par inovācijām, par investīcijām, gan pašreizējās eh, septītās pētniecības pamatprogrammas, gan arī astotās pamatprogrammas ietveros. Es piekrītu eh, pieeja, ko mēs šodien apsveram, attiecībā uz uh, lauksaimniecības politikas ko, pozitīvo lomu vīdes aizsardzībā un cīņā ar klimatu pārmaiņām. Rodesa kunga priekšlikumi ir vērtīgi. Mums ir jāuzlabo un jāpastiprina lauksaimniecības ekoloģiskā loma, jāintegrē tā pirmajā pīlārā, uh, kas arī ir norādīts piektajā punktā Es vēlētos norādīt, ka kopējās lauksaimniecības lauksaimniecības produkti ir gan uh, vīdes produkti, gan arī sabiedriskā labuma produkti. Tāpēc būtu svarīgi pastiprināt vīdes pasākums, to starp arī liekot uzsvaru uz ekoloģisku un vidē draudzīgu lauksaimniecību un iestrādājot tos pirmajā un otrajā pīlārā, uh, un gādājot arī par uh, ar certifikāciju saistītajiem aspektiem. Globalizācija ir padarījusi mūsu uzņēmumus neaizsargātākus, jo tirgus svārstības ir pieaugušas, un nesen pieredzētā krīze ir ietekmējusi daudzas lauksaimniecības uzņēmumus Eiropā, un tā ir parādījusi, ka pašreizējā lauksaimniecības politika nav spējusi pielāgoties. Tai ir virkne uh, neelastīgu pasākumu, kas vienkārši nav spējuši tikt galā ar tirgus svārstībām. Un tāpēc uh, šo aspektu vajadzētu ņemt nākotnes kopējā lauksaimniecības politikā, kur pirmajā pīlārā vajadzētu iekļaut pret cikliskuma pasākumus, kas ļautu KLP reaģēt ātri un operatīvi uz tirgus svārstībām, jo tās eh, notiek aizvien biežāk un rada draudus lauksaimniecības produktu ražošanai Eiropā. Un reaģēšana uz eh, svārstībām nozīmētu arī palielinātas apdrošināšanas prēmijas. Mums vajadzētu nodrošināt arī eh, godīgāku subsīdiju sistēmu zemniekiem. Ir jāpatur prātā Lauksaimniecības izdevuma īpatsvars salīdzinot ar dzīvošanas izmaksām daudzās dalību valstīs ir svarīgi arī noturēt uh, cilvēkus lauku apgabalos, lai tie neaizplūstu. Ir jāiegulda cilvēkos, kuri mēģina nodrošināt ilgtspējīgāku lauksēmniecību. Ir jāpalielina jauniešu līdzdalība lauksēmniecībā, jāiedrošina jaunie zemnieki, nodrošinot viņiem apmācību, piekļuvi zemei un ieviešot arī daudz funkcionalitātes koncepciju. Ir jāsniedz atbalsts un palīdzība tiem, kas vēlas palikt strādāt laukos, un jāiedrošina jaunieši pārņemt zemnieku saimniecības no viņu vecākiem. Mums ir ļoti piesardzīgi jādomā par intensīvo lauksaimniecību, jo tā patērē daudz resursu ir jānodrošina tas, ka uh, lauksaimniecības aktivitātes tiek veiktas vidē draudzīgā veidā, un tas ir ļoti svarīgi Eiropas lauksaimniecības izdzīvošanai. Eiropas parlaments uh, laika posmā no 14. līdz 20. gadam vēlas saglabāt uh, pašreizējos izdevums lauksaimniecības jomā. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji, saka Garžība kungs. Šķiet, ka jums bija ļoti grūti izrunāt manu vārdu. Bet, nu, gal galā tas taču nemaz nav tik grūti. Paldies referentu kungam. Patiešām šeit ir jāuzsver vairāki aspekti. Pirmām kārtām mm, kopējā lauksaimniecības politika līdz 20. gadam. Mums ir jā, jārisina uzdevumi, kas ir saistīti ar pārtikas apgādi, ar dabas resursiem un arī teritoriālie jautājumi. Un šeit ir būtiska arī kohēzija. Un nevis tikai kohēzija Eiropas Savienības teritorijā, bet arī dalību valstīs un reģionos. Lauku teritorijas veido 98% no Eiropas Savienības uh, kopējās platības, un ja mēs teiktu, ka tām nav lielas nozīmes, mēs pieļautu milzīgu kļūdu. Otrakārt, mūsu diskusija ir arī atbildi uz komisijas paziņojumu, un pēc šī paziņojuma nākšanas klajā mēs gatavojam ziņojumu, to dara Desakungs agrī komitejā Bet eh, mēs eh, reaģējam arī Rodes ziņojumā. Šis zaļināšanas, jeb vīdes draudzīguma faktors, ko Rodes kungs pieminēja, tas ir pieminēts piecos no sākotnējiem astoņiem punktiem, pārējie trīs ir vērsti uz citiem KLP aspektiem. Rodes atzinumā bija vairākas pozitīvas lietas. Viņš vēlas, lai tiktu stiprināts šis vidas draudzīgais komponents pirmajā pilārā. Tas atbilst eh, komisijas nostājai. Tomēr referents agrī komitejā vēlas, lai šis eh, komponents nonāktu otrajā pilārā, līdz ar to viņa nostāja nedaudz atšķiras. Tāpat arī mūsu uh, referents uzsver to, ka zaļināšanas elementam nevajadzētu palielināt birokrātisko slogu. Mani māc bāžas saistībā ar šo vēstījumu. Mums vajadzētu izvēlēties trīs elementus no desmit elementu saraksta, bet es nekur neesmu atradis informāciju, kur būtu norādīts, ka šādu elementu ir desmit. Agrī komiteja ir uzskaitījusi 11, dzīvnieku labturība tur nav iekļauta. Kaut arī eh, būtu jādomā, ka ir virkni svarīga elementa, ko nevajadzētu palaist garām, runājot par eh, vidas aspektiem. Un tāpēc mums vajadzētu pārdomāt vēlreiz šo jautājumu. Uh, Tāpat arī vajadzētu pārdomāt, vai nevajadzētu būt trījiem, vai, kā agrī komiteja norāda, diviem zaļināšanas komponentiem, kurus zemniekiem vajadzētu ievērot, nu vismaz tiem zemniekiem, kas vēlas izmantot maksājumus. Būtu svarīgi uzsvērt, ka lauksēmniecībai piemīt šī papildu dimensija vēl bez ražošanas kā tādas. Lauksēmniecība nodrošina preces, kurās ir ieinteresēta plaša sabiedrība. Un eh, mums ir jāuzsver arī, ka gan lauksēmniecība, gan lauku teritorijas rada zināmu sabiedrisko labumu, kas ir eh, plaši pieejams, līdz ar to vīdes aspekts ir ļoti svarīgs. Es vēlos arī uzsvērt, ka lauksaimniecība nodrošina vairāk preču nekā uh, pārtikas un enerģētikas nozars. Un tāpēc vismaz mūsu komitejā mums vajadzētu norādīt, ka lauksaimniecībai ir milzīga ietekme uz citu nozaru, piemēram, rūpniecības attīstību un uz ekonomiku kā tādu. Mums vajadzētu saprast sinerģijas efektu, kas pastāv starp lauksaimniecības politiku un citām mūsu veidojamajām politikām, un tas arī ir saskaņā ar ES 2020. gada stratēģijas mērķiem. Mums vajadzētu šo sinerģijas efektu izmantot savā labā. Ja šīs politikas stratēģijas papildina vienu otru, tās uh, var tikt optimāli un pareizi ieviestas. Tāpat uh, ir jāsaprot, ka lauksēmniecība ir nodrošina izēvielas un resursus rūpniecībai un atjaunojamajām enerģijām. Uh, Klasisks piemērs te būtu kopējās lauksaimniecības politikas reformas attiecībā uz cukuru tirgu, kur mēs daļai iznīcinājām ražošanu, tika zaudēts 16 eh, tūkstoši darba vietu eh, apstrādes nozarē. Un eh, mēs iznīcinājām ražošanu aptuveni 140 tūkstoši maisaimniecībās. Līdz ar to lauksaimniecība ļoti spēcīgi ietekmē darba vietu skaitu un rūpniecisko ražošanu visā Eiropas Savienībā. Ir virkne produktu, kas attiecas uz manis teikto, un, manuprāt, Eiropas Savienības inovāciju politika varētu sniegt ievērojumu atbalstu šeit, ne tikai attiecībā uz enerģētiku, bet arī uz virkni citu apakšjomu, kas ir saistītas ar lauksaimniecības produktiem. Tāpat arī jāteic, ka ir būtiska arī vīdes stratēģiskā loma. Mēs redzam, ka problēmas lielā daļā pasaules ir saistītas ar pārtikas cenām, un Eiropai šeit ir būtiska loma, jo mēs importējam 70% no eh, precēm, tās ienāk eh, no attīstības valstīm. Lauksaimniecība var sniegt mums resursus daudz lielākā mērā, nekā tā ir darījusi līdz šim, tostarp resursus atjaunojamajai enerģijai, un te es vēlētos uzsvērt divus aspektus. Pirmkārt, resursu faktors, bet otrkārt, lai šie resursi varētu tiktu radīti, mums ir jātiek galā ar emisiju procesu, jo CO2 tiek absorbēts. Es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka līdz šim mēs esam veltījuši daudz uzmanības mēžsēmniecībai CO2 samazināšanas jomā, bet mēs diezgan maz esam runājuši par lauksēmniecības lomu šajā procesā. Piemēram, tā varētu absorbēt organiskās vielas uh, augsnē, Tāpat arī būtu iespējams ierobežot oksidēšanās procesu tajos komponentos, kas ir atrodami augsnē. Un ja mēs eh, varētu šo procesu stiprināt, varbūt mēs varētu ievērojami samazināt CO2 izmaksas. Ir jāuzsver vēl vairāki aspekti. Pirmkārt, Lauksaimniecība var kalpot par atjaunojamo energoresursu avotu, bet lauksaimniecības procesā tiek izmantoti produkti un vielas, kas rodas no citām uh, nozarēm, no rūpniecības, piemēram, ķīmiskās vielas. Mm, tāpat arī te ir cieša saistība ar automobiļu ražošanu, zinēju ražošanu šo eh, izstrādājumu dzīnēja transportlīdzekļu palielināta efektivitāte un kvalitāte ievērojami uzlabotu energoefektivitāti, un daudz no šiem izstrādājumiem tiek izmantot lauksaimniecībā. Tāpat arī ir jārunā par siltumu enerģijas atgūšanu, jo rūpniecība lauksaimniecības ražošanā tiek izmantots daudz enerģijas eh, saldēšanai un eh, atvēsināšanai, bet šo siltumenerģiju būtu iespējams atgūt. Tāpēc, eh, ja tas būtu iespējams, mēs varētu apsvērt to, ka otrajā pīlārā varētu tikt ģenerētas darba vietas lauku teritorijās, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu vidū. Un tāpat arī uh, ar labāku infrastruktūru, labākām uzņēmē darbības iespējām, platjoslu internetu. Un varētu pievērst uzmanību arī elementiem, kas e, palīdz samazināt CO2 emisijas un palielina citu enerģiju, piemēram, saules enerģijas īpatsvaru vai e, iztērētās enerģijas atgūšanu lauku teritorijās. Te atkal jāpiemina e, saldēšanas enerģijas piemērs, tāpat arī energoefektivitāte ēkās. Tie ir mani ierosinājumi, un tagad es vēlētos uh, paust cerību, ka varēšu sadarboties ar referentu, lai iestrādātu priekšlikumus, kas varbūt neizjauks kopējo ziņojuma garu, bet palīdzēs mums tajā ieviest papildu elementus, kas uzsvērs nozares lomu, kas arī atbilst mūsu komitejas profilam. Paldies! Vārds eh, Ekas kundzei. Paldies priekšsēdētāji! Es domāju, ka mūsu loma kā rūpniecības, enerģētikas un pētniecības komitejai KLP nākotnē ir ļoti svarīga, un uh, mēs vērojam, cik daudz darba vietu tiek veidots no lauksaimniecības sektora puses, no mežsaimniecības sektora puses. Manuprāt, ir virkne principu, kas ir būtiski itres tekstā. Un nu, te, protams, ir svarīgs arī vienkāršošanas jautājums, bet ir jārunā par nozares, par rūpniecības lomu un darba vietām, ir jārunā par jaunajām iespējām. Un es uzskatu, ka zaļināšana, jeb vidē draudzīgu elementu, ir jāiekļauj pirmajā pīlārā. Tas padarītu uh, šo koncepciju vienkāršāku, uh, Un uh, dalību valstīs uh, būtu jāiesaista viens iestāžu kopums. Otrajā pilarā ir virkne dažādu iestāžu, kas iesaistās, tāpēc es uzskatu, ka pirmais pilārs varētu būt būtiskāks. Ja mēs vēlamies padarīt nozari konkurēt spējīgāku, tad pirmais pilārs, manuprāt, ir šī plāna pamatā. Visi no mums daudz ceļo, un man šķiet traģiski vērot, kā mm, krīze un klimata pārmaiņas ietekmē darba vietas. Mums ir jāskata iespējas uh, radīt alternatīvās enerģijas, alternatīvās degvielas, kā piemēram no biomasas. Šīs iespējas te nav pieminētas. Uh, lauksaimniecības ražošanas pārpalikumi ļautu veidot biogāzi, kas ir būtiska lauksaimniecības ražošanai, degvielām, un, protams, tehnoloģijas pastāv, bet investīcijas nenotiek. Es domāju, ka Vācija ir piemērs, eh, kur eh, situācija ir šāda, bet varbūt mums vajadzētu paraudzīties uz Jaunzēlandes piemēru pastāv iniciatīvas, kas stimulē investīcijas energo ražošanā lauksaimniecības sektorā, bet, kad es paraugos, par ko tiek runāts eh, agrī komitejā, tur ir tēma par novārtā atstāto zemi, un ja mēs runāsim par eh, degvielu un par pārtiks ražošanu, es domāju, arī šī novārtā atstātā zeme ir ārkārtīgi svarīga no vīdes skatpunkta. Uh, eh, šis jautājums mums varētu palīdzēt strādāt pie augšņu uzlabošanas un arī pie tehnoloģijām biogāzes ražošanai. Un uh, vai mēs kādam varētu teikt, uh, neizmantojiet 5% sava potenciāla? Nē, mums ir vajadzīgas darba vietas, mums ir vajadzīga pārtika un enerģija. Uh, Šī atmatā atstātā zeme, kas ir 5% apmērā no Eiropas uh, zemju teritorijas, ir diezgan vecmodīgs veids, kā uzlabot uh, energoražošanu un pārtiks ražošanu. Energoefektivitāte ir jautājums, par ko mēs runājam jau visu rītu, un tas ir jautājums, kas ir svarīgs arī lauksaimniecībai. Ir virkne universitāšu, kas eh, norāda uz iespējām palielināt energoefektivitāti nozarē, un virkne no viņiem vēsta par 40-50% eh, kāpumu, taču šobrīd lauksaimniecības politikā nav instrumentu, kā to īstenot. Tas gan būtu ārkārtīgi būtiski darba vietām un izaugsmai, lai jaunajā KLP šādi instrumenti būtu. Paldies! Es došu vārdu komisijai. Kas to darīs? Kas izteiksies? Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es vēlētos pateikties eh, Rūpniecības, enerģētikas un zinātnes komitejai par to, ka tā strādā pie atzinuma ziņojumam par KLP attīstību pēc 2020. gada, mēs konstatējam pozitīvu pieju pie uh, ieteikumos par uh, tiešo maksājumu ekoloģiskiem aspektiem šajā ziņojumā arī ir norādīts uz to, ka šiem zaļināšanas aspektiem nevajadzētu radīt papildu uh, birokrātiskos uh, slogu. Komisija uz to raugās ļoti modri, jo KLP ir piedzīvojusi administratīvo vienkāršošanu Piemēram, ir izveidota arī ekspertu komiteja, kura seko tam, lai maksājumu aģentūras un arī uh, ražotāji uh, dotu savus atzinumus par uh, ierosinātiem pasākumiem, lai tie neradītu papildu birokrātisko slogu. Komisija tāpat atbalsta priekšlikumus par to, ka ļoti svarīgas ir inovācijas un jaunu risinājumu meklējumi lauksaimnieciskajā ražošanā. Paziņojumā, komisijas paziņojumā par uh, lauku reģionu attīstību komisija skaidri norāda, ka vide klimatu pārmaiņu apkarošanā un inovācijas lauksaimniecības ražošanā būs tie elementi, kas tiks iestrādāt lauku rajonu attīstības programmā. Tālāk par Eiropu. Inovācijām Eiropas Savienībā komisijas dienesti sagatavo Eiropas partiju partnerības projektus, lai veicinātu inovācijas lauksaimniecībā. It īpaši ņemot vērā pašreizējos izaicinājumus, kas stāv mūsu priekšā, proti klimata pārmaiņas un nepieciešamību uh, saglabāt un paaugstināt lauksaimnieciskās ražošanas apjomu, izmantojot mazāku resursu daudzumu un ņemot vērā arī efektīvāku dabas resursu pārvaldību. Paldies! Vārds vēlreiz Rodas kungam. Paldies! Es arī runāšu savā dzimtajā valodā un atbildēšu taču lietas Dāņu valodā. <laughs> Am besten. Um, tak for de uh, konstruktive uh, Paldies uh, par konstruktīvajiem ierosinājumiem, kas izskanēja šajās debatēs. Es domāju, ka mēs turpināsim sarunas uh, pamatojoties uz šiem ieteikumiem un patiešām vajadzētu būtībā sas, sarakstīt veselu ziņojumu par šiem jautājumiem, bet mana atzinuma apjoms ir tikai 1500 zīmes un tādēļ es nevaru ņemt vērā visus ierosinājumus, kas uh, izskanēja šajās debatēs. Un tieši minētā iemesla dēļ uh, šajā uh, atzinuma projektā es cenšos ņemt vērā visus elementus kopumā. Ja es būtu pievērsies atsevišķiem elementiem, tad šā dokumenta apjoms pārsniegtu noteiktos ierobežojumus. Un tādēļ es izvēlējos galvenos akcentus, svarīgākos elementus, kas varētu veicināt ekoloģiskā komponenta integrēšanu uh, kopējā lauksaimniecības politikā. Kā norādīja Ekas kundze, uh, uh, ir uh, uzņēmumiem uh, jādod savs ieguldījums uh, stratēģijas 2020 attīstībai un lauksaimniecībā ir sava vieta. Uh, Ir, protams, um, ierobežojumi, kas ie, nosaka mūsu manevrēšanas iespējas. Protams, uh, mums ir jāpatur prātā, ka ja mēs tiešām vēlamies tādu konsekventu atzinumu sagatavot, tad mums ir jāierobežo mūsu priekšlikumi, mums ir jāraksta tāds atzinums, ko citas komisijas uh, ņēms vērā. Un sarunās mums viss tas jāpatur prātā, bet es vēlreiz atkārtoju, ka izskanējuši šajās debatēs izcils uh, idejas, un par tām mēs uh, varētu vienoties. Un, uh, runājot par pirmo un otro pīlāru, es domāju, ka lauksaimniecībā būtu labāk aprobežoties ar pirmo pīlāru. Tas vairāk nāktu par labu lauksaimniecības attīstībai, un, protams, ir jādomā arī par birokrātiskiem aspektiem, bet uh, sarunas mēs turpināsim, un vēlreiz pateicos kolēģiem par viņu ieguldījumu šais debatēs. Paldies, 20. reiz mārts grozījumies laišanas termiņus 12.00. Labi, nākamais starpkārtības jautājums. Tas ir drošības pasārumi ar šelfu naftas un gāzes iegūšanas saistītajiem jautājumiem un to risināšanu. Fārds kundze ir atbildīga, un es reidošu arī viņai vārdu. Tikai, ņemot vērā šī debats, es pirmkārt to nepateicu. Tagad savukārt ir pienācis laiks domāt, 12.30 ir viss jāpabeidz darbs. Un vēl mums ir otrs jautājums. Tātad pusstundi šim jautājumam, pusstundi otram jautājumam. Nu, jātrāk sēdāks, tad vēl labāk. Fords kundz, lūdzu. Thank you. And thank you for allowing us to have a first exchange of views. On... Paldies par šo pirmo viedokļu apmaiņas iespēju par šo jautājumu. Mēs uh, pagājuši nedēļu tikāmies un uh, ir tāds sagatavots pirmais projekts. Apjoma ierobežojums bija ļoti stingrs šim ziņojumam. Es būtu vēlēsies, lai tas ir garāks, bet diemžēl tas nav iespējams un strādājot ar uh, grozījumiem un ēnu referentiem, tas jāpatur prātā. Šajā pirmajā posmā es domāju pirmkārt par tiem Eiropas Savienības reģioniem, kur ir uh, vairāk šī um, um, šelfa izmantošana un ir citi reģioni, kur varbūt uh, šis aspekts nav tik nozīmīgs. Bet ņemot vērā to, kas norisinājies, ir Meksikas uh, līcī, ir uh, tiešām jāliek lielāks uzsvars uz drošības prasībām mūsu uz uh, naftas un gāzes ieguves uh, um, iekārt drošību mūsu piekrastē. Ir tai pašā laikā jādomā par mūsu piegāžu drošuma saglabāšanu jāizmanto ir uh, labākā prakse, kas ir pieejama pasaulē, un tai pašā laikā mēs negribā, nedrīkstam atteikties no pastāvošo standārtu piemantošanas. Uh, ir uh, Uh, augstu spiediena urbumi uh, reģionos, kur arī jau pastāv uh, augsts spiediens, un šeit ir palielināti riski. Atšķirības starp ASV un Ziemeļjūru. ASV bija tāds kontrols saraksta, tāda pieeja, uh, bet uh, komisija Eh, savā paziņojumā runā par pastāvīgu riska izvērtēšanas pieju, kas pastāvīgi ņem vērā vides un drošības aspektu attīstību un to savstarpējo saistību. Un tādējādi uh, operatori tiek rosināti visu situāciju izvērtēt kopumā. Komisijas priekšlikumā ir uh, runa par šo drošības uh, pasākumu kopuma prezentāciju, bet es domāju, ka ar to vien nepietiek, ka ir nepieciešams uh, neatkarīgu institūciju atļaujas un neatkarīgi novērtējumi bet eh, tādēļ mēs nevaram tikai balstīties uz labākās prakses izmantošanu, eh, balstoties uz atsevišķu dalību valstu pieredzi. Svarīgi ir domāt arī par darbinieku aizsardzību un par darbas drošības eh, pasākumu izmantošanu, kā tas ir arī lauksaimniecībā, bet vienlīdz svarīga ir arī procedūru darba metožu drošība. Pieredze rāda, ka procedūras drošības garantēšanas metodes mm, ir nepietiekamas. ir ierosinājumi paredzēt automātiskas uh, atslēgšanas procedūras elektrībai, ja ir konstatēta gāzes noplūde, bet ir iespējas pašlaik apiet šādas prasības. Pirms pirm, tagad ir tādas prasības, ka uz šīm platformām vispirms ir jāsaņem atļauju no atbildīgām uh, institūcijām, lai varētu nospiest avārijas pogu. Un runājot par šo drošības pasākumu kopumu, par drošības procedūrām un apmācību likumdošanas normas ir ļoti būtiskas, bet, kā kolēģi pareizi norādījuši, vēl svarīgāka ir šo normu īstenošana dzīvē. Un viss, kas ir uzrakstīts uz papīra, darbosies tikai tad, ja regulātori un inspektori pienācīgi raudzīsies, lai šīs prasības tiktu īstenotas. Uh, dažos vidusjūras un melnās jūras reģionos inspekcijas vēl nav pietiekami darboties spējīgas. Ir nepieciešama tāpat veiksmīga sadarbība ar operatoriem un jāpārzina inspektoriem ir vietējā situācija. ASV piemērs rāda to, ka inspektori bija nepietiekami apmācīti un kvalificēti un eh, par visiem šiem pasākumiem ir jāmaksā šai industrijai, un dalību valstis nevarētu aizbildināties ar līdzekļu trūkumu. Ļoti svarīgs ir arī eh, tas, eh, kā tiek izraudzīti darbinieki, un pat ja ir iest ierobežoti resursi, tad tie ir maksimāli efektīvi jāizmanto. Es nezinu, vai būtu nepieciešams Eiropas Savienības līmeņa inspekcija izveidot, bet ir nepieciešams kolēģu konsultācijas un pieredzes apmaiņa, un Eiropas Savienībai būtu jāsniedz atbalsts uh, šā darbības potenciāla attīstībai Uh, jaunos naftas ieguves reģionos. Tāpat nepieciešams uzlabot informācijas apmaiņas efektivitāti un EMSA varētu vairāk uh, palīdzēt uh, darba koordinācijai krīzes apstākļos. Ziemeļjūras pieredze liecina par to, ka pastāv pastāvīgs dialogs ar regulātoriem. Un uh, ir tāds fórums, kur visas puses regulāri tiekas, uh, piedalās arī valstis, kas nav Eiropas Savienībā, piemēram, uh, Norvēģija piedalās Ziemeļjūras fórumā. Līdzīgs fórums būtu liederīgs arī vidusjūrā. Uh, un nevienmēr naftas urbumi vidusjūrā atrodas Eiropas Savienības teritoriālajos ūdeņos, un tas pats būtu sakāms arī par Melno jūru. E, Nozarei būtu vairāk jāveicina informācijas apmaiņa un vienotu standartu ieviešana vairāk domājot par drošības prasībām. Pašreizējā situācijā es domāju, ka nav pietiekami stingras prasības. Piemēram, aviācijas industrijā ir prasības obligāti informēt par visiem incidentiem. Līdzīgas prasības vajadzētu attiecināt arī uz naftas un gāzes ieguvas industriju. Un ir jāstiprina uh, inspekcijas un to tiesības izmeklēt uh, incidentus. Ir jāuzlabo plānošana ārkārtas situācijām. Uh, ir uh, iespējams dažādas iniciatīvas, lai mācītos no jau notikušajām katastrofām un jācenšas ir uh, uzlabot reaģēšanas spējas un ātrums. Eh, tehnika, kas tika izmantot Meksikas, Meksikas līdzī, varētu tikt izmantot arī Ziemeļjūrā un vajadzētu paredzēt, lai šādas iekārtas būtu pieejamas eh, visās jūras bāzēs Eiropas Savienībā, bet atkal ir jautājums, kas par to maksās un vai, teiksim, mēs varam prasīt no Ziemeļāfrikas valstīm, lai tās apmaksā šādu iekārtu iegādi. Uh, Meksikā tika izmantoti naftas sasmelšanas iekārtas, varbūt noslēgtās jūrā šādas iekārtas ir efektīvāks nekā uh, atklātos ūdeņos piemēram, Ziemeļjūrā šādas iekārtas ņemot vērā laika apstākļus var nebūt efektīvas. Uh, Komisijai ir taisnība runāt arī par uh, uh civilu atbildības principu. Ir taisnība, ka piesārnot piesārņotājiem ir jāmaksā par nodarīto kaitējumu, bet mēs nedrīkstam izstumt no tirgus mazos uzņēmumus. Šis Opel fonds, kas ir paredzēts Ziemeļa Eiropas reģioniem un Fārers salām, ir pozitīvs piemērs, kā sadalīta uh, izmaksas, uh, lai uh, atlīdzinātu kaitējumu. Šeit ir uh, paredzēts finansējums 250 tūkstoši eiro par incidentu, miljonu eiro par incidentu. Un mm, varbūt šeit būtu jādomā par kaimiņu sadarbību un šādus fondus varētu izmantot arī, izveidot arī citos uh, Eiropas Savienības reģionos. Uh, Protams, katrā gadījumā uh, attiecīgais uzņēmums joprojām ir atbildīgs par nodarīto kaitējumu, bet tas saņem atbalstu no šā fonda. Eiropas Savienības uzņēmumiem ir jāīsteno no Eiropas Savienības standarti neatkarīgi no tā, kur tās darbojas. Protams, tas būtu labi, bet mums ir jādomā par reālo situāciju. Ja ir atšķirīgi regulējumi, tad jautājums, kas uzraudzīs šo situāciju, vai Eiropas Savienības inspektori tagad ceļos pa pasauli un inspicēs dažādas platformas dažādos pasaules reģionos. Un uh, mums, uh, kā uh, šiem uzņēmumiem ir pienākums akcionāru mū, uh, mūsu priekšā mm, pierādīt, ka viņi izmanto paraugu praksi savā darbā. Un man bija liels prieks sadarboties ar kolēģiem, it īpaši par Melnās jūras un Vidusjūras jautājumiem par to, kā novirzīt līdzekļus uz šiem reģioniem. Un uh, it īpaši runājot par tām valstīm, kam ir jūras robežas, kas ir pat ārpus Eiropas Savienības robežām, bet šie ūdeņi joprojām ietekmē situāciju Eiropas Savienībā. Un 29. martā es gribētu informēt, ka mūsu grupa organizē uzklausīšanu, ēnu referenti ir uzaicināti, mēs gaidām visus ieinteresētos no visām partijām. Uh, un eh, esam uzaicinājuši runātājus no vidusjūras, no ziemeļjūras, un mēs uzklausīsim arī par to, kas eh, ir noticis Meksikas līcī. Un šī uzklausīšana notiks 29. martā no rīta. Have... Paldies, Forts kundze. Četri deputāti lūdz vārdu. Holskundze vispirms. Es mēģināšu īsti. Paldies, Fodai, eh, skundzei, par veidu, kā viņi strādājusi, un ārkārtīgi ciešo sadarbību ar ēnu referentiem. Es uzskatu, ka mēs tiešām varētu arī tālāk jums palīdzēt, arī atbalstot dažādos grozījumus, kas, protams, ir vērsti vienmēr, lai uzpūstu tekstu vēl paplašinātu un tam līdzīgi, bet tā kā mums ir ierobežojumi, tā mums ir jāpieturas pie tām. Uh, Es gribētu atsaukties to, ko jūs teicāt par reģionālo sadarbību un par nozīmību, iesaistot arī kaimiņu valstu operatorus, kas nav Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi. Un tāpēc es gribētu arī vēlreiz uzsvērt aicinām labāk ievērot esošo likumdošanu un starptautiskās konvencijas. Netik daudz pieprasīt jaunu likumdošanu. Mums šobrīd tiešām varbūt ir jāpaskatās uz visu to likumdošanas kopumu, kas jau ir spēkā. Manuprāt, viens būtisks jautājums vēl ir jāiz, jāizceļ, un mums ir jāpievērš uzmanība tam ļoti padziļināti. Tiešām tāda arī lielošana, liela vienošanās par to, kā var nodrošināt apmaiņu ar labāko praksi un par to, kāda veida urbumi būtu pieļaujami konkrētos apstākļos. Tātad tā ir labākā praksa, kas ir arī jau sevi pierādījusi. Uh, Bet nav skaidrs jautājums par to, kā mēs īsti šo varam īstenot, kā mēs varam pārliecināties par to, ka visas dalībvalstis Eiropas Savienībā, kas kaut kādā veidā iesaistās, tiešām šo labāko praksi īsteno. Lūk, tas ir uzdevums, kas ir mums visiem vēl jāizteno. Un visbeidzot, esmu priecīgi, ka jūs arī pieminējāt arī tām aicinājumam, lai visi Eiropas Savienības uzņēmumi ievērotu visus standartus, jebkurā pasaules daļā, kur viņi darbojas. Ne tikai tā, ka viņi Eiropas Savienība ievēro standartus un ārpus nē, jo noteikumi ir spēkā un mums ir jāpanāk Eiropas iedzīvotājs sagaida, ka šie standarti tiek ievēroti un eh, ka arī korporatīva atbildība izpauž vienmēr un jebkurā situācijā. Vienalga, kurā pasaules darbā, daļā viņi strādātu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi atrast veidus, kā mēs to varam nodrošināt. Un to arī īstenot. Es atvainojos, ka vaļokundze es tikai uh, skatījos uz sarakstu, bet, protams, arī, ka vaļokundze bija pirmāks lūdzu vārdu, un jūs arī esat ēnu referenta, tāpat kā Hānles kundze. Nu, kādā ziņā, nē, es tikai gribēju pārliecināt, ka es esmu iekļauts sarakstā, tā ka ne, neesmu apvainojusies. Uh, Paldies uh, referents kundzei par sagatavoto ziņojumu un uh, par to, ka viņi tik cieši sadarbojās arī ar ēnu referentiem. Un man daži komentāri par Fordas kundzes ziņojumu. Un tāpat arī, ko Fordas kundze teica, viņa gatava arī uzklausīt papildus idejas, katrā ziņā šis ziņojums ir vērsts uz naftu. Uh, mums arī tomēr vajadzētu akcentēt arī mm, gāzi un sašķidrinātās gāzes termināļus. Otkārt, e, tāpēc ziņojums ļoti lielu lomu atvēl rūpniecībai dalībvalstīs. Manuprāt, ar to nepietiek. Mums tomēr jāpanāk arī koordinācija Eiropas līmenī un arī ar kaimiņu valstīm. Tāpat, kā arī Holskunds norādīja, mums ir jāanalizē, kā mēs to varam panākt. Katrā ziņā tas, ko mēs redzam jau naftas eh, uzņēmumi šobrīd to izno, un tas arī būtu jāpaplašina. Piemēram, aviokompānija eh, pieredze, manuprāt, arī būtu pārceļama, un to arī mēs varētu ņemt vērā, jo dažāda veida negadījumi skar daudz valstis. Tas nav runa tikai par nacionāliem vai reģionāliem uh, mm, pak, mm, negadījumiem, kas tikai būtu ierobežot telpā. Tā kā mēs arī aicinām, es aicinātu arī skatīties, protams, ko dara aģentūras. Aģentūras parasti seko piesāņojumu, ko rada kuģi, bet eh, mums jāskatās arī uz cita veida piesāņojumu. Un papnāk ciešā koordinācija. Arī drošības eh, nodrošināšanā, profilaktisko pasākumu īstenošanā un katastrofu reaģēšanas situācijās, kas notiek uz gāzes un naftas platformām. Tātad vēlreiz par naftu, naftas rūpniecību ieguvi, tur ir daudz, tātad arī par to atspoguļots jau ziņojumā, un ziņojumā arī norādīts, ka arī pati nozare atbildīga par pirmo reakciju, pirmo palīdzību uh, krīzes situācijās. Bet vienlaikus mums tomēr spēkā ir dažādi veidi noteikumi, koordinācija, krīzes reaģēšanas koordinācija. Un atkal tur nepietiks, ja mēs tikai šeit teiksim par visu atbildi attiecīgā nozare. Tam ir jābūt arī valsts nozares jautājumam, tātad koordinācijai valsts līmenī un Eiropas līmenī, lai šāda reaģēšana krīzes situācijās tiktu iznot. Visbeidzot, ziņojums īpaši pievērš uzmanību Ziemeļūras reģionam. Es saprotu, ka, protams, arī tas ir referentēji saprotams, tūs jautājums, bet vienlaikus mēs skatāmies arī, protams, Ziemeļūras um, lietu iestāžu uh, pieredze būtu jāiekļau un jāapkalpo arī ar Baltijas jūras un Melnās jūras un Vicūras reģionu pieredzi. Un tāpēc Eiropas Savienības uzņēmumiem, kas darbos visā pasaulē, vajadzētu arī tomēr nodrošināt, ka viņi ievēro viens un toši pašs standarts visās pasaules vietās. Tas tā šobrīd nenotiek, bet uz to vismaz ir jātiecas. Neatkarīgi no tā, kur tad viņi veic savas darbības. Lūk, galvenie akcenti. Paldies! Paldies! Tālāk, Skinnerkungs. Arī, jā, nu, referents, es esmu pārliecināts, ka um, neviena no citām nozarēm nav pakļaut tik lielai uh, tiešām apmēriem, katastrofa apmēriem, kas tiešām notiek. Mēs esam piedzīvojuši tiešām satraucošas uh, uh, jau pieredzes. 1988. gadā 177 iedzīvo, uh, darbinieki gāja bojā. Uh, Citās reizēs ir gadu gājuši bojā 670 cilvēku, un pat, nu, pat Meksikas līcī mēs redzam tā kā mums ir tiešām jāsaprot, ka, protams, pat nozara par to atbild, bet eh, tā kā tie tik milzīgi dabas, uh, pirošana, šādu un katastrofu radītās seks ir milzīgs, tās nogalina tik daudz cilvēks, tā kā tas ir ārkārtīgi, protams, eh, nu tā riskanti visu to atstāt viņu ziņā. Jo bieži vien šīs platformas ir pilnīgi izolētas un tur nav iespējams sniegt palīdzību um, strauji un bieži vien tā kā jādara viss iespējams, lai to varētu novērst. Mēs redzam, ka šie uzņēmumi, protams, ir mēģina ar minimāliem līdzekļiem kaut kā nu, iztikt, bet tas nav pieļaujami. Mums tiešām jāpanāk, ka mēs tagad atklājam senzinām noslēpumu. Katrā ziņā arotbiedrības, kas arī pārstāv tik daudz strādniekus, kas strādā. Viņi arī zina labi, kā viņi varētu labāk aizsargāt savus strādniekus, un līdz ar to tas ir zināms tāds neatkarīgs viedoklis. Tātad arī arotbiedrība viedoklis, ne tikai rūpniecisku uzņēmumu viedoklis. Tāpēc mums arī vajadzētu arī uzaicināt arotbiedrību pārstāvis, lai viņi ierodas uz šo uzklausīšanu, un viņiem ir sava federācija, piemēram, naftas darbinieku federācija, arotbiedrību federācija, kas ļoti labi varētu arī šīs situācijas izskaidrot. Jūs sacījāt arī par gāzi, un es īsti neesmu pārliecināts par to, kā īsti gāze un um, spēdiens, augstspēdiens tas ir savādāk. Man liekas, tas darbojas, piemēram, nafta kādā ziņā Ziemeļūrā vai citur Eiropā, vai arī gāzi nav iespējams iegūt, ja ir pārāk augstspēdiens. Es nezinu, kāds īsti ir. Tātad tas, ko es gribētu pateikt. Netik daudz mums jāskatās uz tehniskiem argumentiem, bet drīzāk uz procedūrām, kas ir šobrīd vērstas uz to iespējamo katastrofu seku novēršanu. Nerunāju šoreiz tik daudz par dabas katastrofu sekām, jeb kat, eh, spirošanu katastrofu sekām uz dabu, bet gods nodara, piemēram, cilvēkiem. Un tas, kas ir, piemēram, Amerikas ūdeņos, tas īstenībā grūti pat atverams, ko viņi darīja un kas tur tika darīts, un tas ilgais laiks, ko vajadzēja, lai varētu mm, apturēt naftas izplūšanu jūras dzīvēs, okeāna dzīvēs, tas bija pilnīgi nepieņemami. Uh, Un, un tomēr mēs atzīstam, ka šāds situācijas var arī notikt Eiropas ūdeņos, tāpēc mums ir jānodrošina, ka fiziski ir šī kapacitāte, lai uzņēmumi varētu reaģēt un strauji šādā situācijā darboties. Un tieši tāpēc tur ir jāizstrādā arī konkrēta likumdošana, kas pasaka, kas jādara. Mums nav pieļaujams, ka to visu atstājam uzņēmumu rokās, kas pasaka, nu mēs gan jau zināsim, ko darīt. Uh, mums ir jāpasaka tiešām, ka mēs cīnāmies par augstākiem iespējamiem standartiem. Ne tikai tāpēc, ka daudz cilvēku jau gājuši bojā, bet tikai tāpēc, ka reizēm mums jānodrošina enerģētikas prasības, pieprasījums pēc enerģijas avotiem. Un, ja mēs, piemēram, izsludinām moratoriju par atomreakciju, tikpat labi kāds varētu izsludināt arī uz nafts un gāzes sektoru šādu moratoriju, un tas būtu no satraucoši. Tā kā mēs nevaram taču visu atgriezties dzīvot alās. Uh, bet tā kā mums ir arī kaut kādā prātīgā veidā jārisina šīs debates un jāatrod veidi, kurus mēs tiešām arī parlamentā varētu tad reāli risināt. Paldies, tālāk, eh, tālāk Rubikums. Paldies, priekšsādātāji. Stūr eh, komitejā, šūr komitejā mēs arī, protams, runājam par um, mehānisko drošības aģentūru un arī tur mums bija publiska uzklausīšana, un šis ziņojums mums toreiz jau bija pieejams, bet šķiet, ka tieši atskatoties uz Japānas katastrofu, tagad būtu arī pareizi, bez liekas kavēšanās, arī runāt par šo tālu jūras urbumiem un naftas ieguvumiem atklātās jūrās. Apskatīt to arī, kas notiek situācijas, ja notiek uh, zemestrīces ar šiem urbumiem, un arī ar uh, um, caurvadiem, kas vairs neatbilst visiem tehniskiem standartiem. Tieši tāpēc ir labi, ja komisija nāk klajā šādu priekšlikumu, un mums savukārt ir jārūpējas par to, lai ņemot vērā aktuālo situāciju, īpaši Japānā, e, tas tiktu ņems arī vērā. Jaunākās atziņas. Paldies! Paldies Rubikungam un tātad Eiropas komisija. Panekungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sveicināti, sveicināti, labrīt visiem. Un paldies komiteju par sniegto atbalstu komisijas priekšlikumam. Katrā ziņā tas ir nozīmīgs priekšlikums, kas sniedz būtisku atbalstu ne tikai komisijas darbām, bet arī aktuālajām debatēm par jautājumu. Jūs jau labi zinat, ka komisija atklāja šo paziņojumu oktobrī, e, piedāvājot visatverošo policiju, e, politiku dokumentu par arī vajadzīgām darbībām, kas ir jāveic, jāizteno konkrētajās jomās un kas nodrošinātu arī operatīvās darbības drošumu. Un referentes kundze un tāpat arī komiteja kopumā šķiet, kā arī atbalsta augsto standartu noteikšanu, atsaucoties arī uz komisijas priekšlikumu, uh, Tas ir pirmkārt nosakot, kurās jomās ir eh, aktīvi jādarbojas, un otrkārt nosakot arī, kādas darbības būtu jāveic. Tāpēc arī vēlos komiteju nedaudz pastāstīt par aktuālo attīstību šobrīd. Tātad ziņojums eh, tiks sagatavots oktobrī. Mēs savukārt esam arī iekšēnē, komisijas iekšēnē, turpinās šo darbu un izvērtējuši tālāko darbību, kas ir tā kā turpinājums šim ziņojumam. Uh, Un lūk, mēs esam arī sākuši ietekmes novērtējumu, kas iekļaus un arī atspoguļos visas iespējamās seks un vajadzīgās darbības, kuras mums tomēr vajadzētu apsvērt. E, pat šonadēļ mēs tikko uzsākam arī publiskās konsultācijas, sabiedrisko apspriešanu, un tas tagad ir atvēlēts tām ir apspriešanai divi mēneši Eiropas mērogā, un pēc tam uh, Tas, protams, šīs idejas tika tā kā vispārējos vilcienos ieskicēts, kur ir atvērti jautājumi, kur ir plašs iespējas arī sabiedrībai iesaistīties eh, šajā apspriešanā, bet tālāk mums ir komisijas ļoti precīzie jautājumi, kurus mēs vērstam uz konkrētajām nozarēm, kas ir iezīmēts šajā ziņojumā un kas tieši sasauc arī ar referents sagatavoto ziņojuma struktūru. Līdz ar to mēs varam strauji virzīt šo jautājumu tālāk, sinerģētiskā veidā, kopīgi ap spēkiem. Un, ja mēs skatāmies, ka jebkāda veida rīcība politika, ko mēs iznosim Eiropas līmenī, lai tas viss gribētu jums arī atgādināt, ka nav runa tikai par komisijas ziņojumu, paziņojumu, bet arī manā komisāra personīgā paziņojuma izskaidri apliecināšu to, ka komisija un komisārs pats personīgi ir gatavi virzīt šos jautājumus strauji tālāk līdz pat vasaras jau sākumam jau panāk konkrētu rīcību. Līdz ar to te nav laika liek kavēties un mums ir jāskatās, kā ietekme uz enerģetikas sektoru kopumā, uz pasaules vides drošību ir milzīgs. Un es gribētu uzsvērt vēlreiz, ka mēs esam tagad izstrādājuši vispārējo pieeju šajā ziņomā, kas arī atbilst mm, mūsu līdzinējiem centieniem. Tālākie izaicinājumi, sarežģījumi ir jau tas, ko mēs arī esam apsvēruši, un tiešām, manuprāt, kaut kas tas, ko mēs arī ievērojam, un daudz kas būs tik specifisks un arī atbilst arī mūsu līdšanai domai, bet kādā ziņā mēs būsim gatavi arī turpmāk arī pieņemt šādas lietas arī mūsu līdšanajā formulējumā, tad sagatavot arī atzinums, katrā ziņā skatot iespējamo tālāko analīzi un ietekmes novērtējumu īstenošanu. Vēl dažas lietas, nu, varbūt ne tik daudz kā kritika, bet daži apsvērumi. Mm, ja bāžas, arī viens no ēnu referentiem atsaucās uz tātad svarīgo priekšlikumu Eiropas dimensijai. Ir daudz tiešām tādi skaidri noteikti jomas, kur jau varam rīkoties, kur ir jārīkos, bet neviens īsti nepasaka, kurš tad īsti darīs un kā, un kurā jomā tieši Eiropa var sniegt vislielāko ietekmi, vislielāko svaru. Un um, daudzas darbības, kuras ir jāizteno, ir vislabākā veidā, iespējams, to darīt Eiropas līmenī. Un to nevajadzētu atstāt tikai dalībvalstu ziņā vai nozeres ziņā bet gan te jārīkos Eiropas iestādēm. Nu, tātad galvenās nozares būtu, mums jāpanāk Eiropas līmeņa nevis fragmentētus tādus striktus noteikumus, kas šobrīd tiek definēti kā minimālie standarti, kas arī ir šobrīd spēkā izšķirot atļaujas darbību veikšanai. Tāpēc mums vajadzētu tiešām nodrošināt arī starptā, uh, kādā ziņā iespējami plašas konsultācijas par arī darbības veidiem, ar iesaistītajām pusēm un izvērtēt iespējamos riskus. Uh, Un tad nozīmē, ka jā, konsultācijas notiek apspriešana ar visiem pilsoņiem ne tikai attiecīgās teritorijas juridikcijā, bet visā Eiropas mērogā. Jo galu galā tas apdraudējums varētu būt visai Eiropai. Tālāk, m, mm, labāk pieejamā prakse un labāks pieejamas tehnoloģijas. Arī šeit, Eiropas līmenī, atkal apkopojot labākās tehnoloģijas, labākos politikas, mēs varam izveidot tiešām sinerģiju. Tālāk tas skaistās arī ar caurskatāmību. Caurskatāmība, kas ir eh, tā nozara, kur vajag vislielākās institīvas, informācijas apriti, informācijas apmaiņu, un Eiropas komisija lūk šeit var arī spēlēt būtisku lomu, izveidot pareizo platformu informācijas apritē Eiropas mērogā. Un visbeidzot, reģionālā sadarbība. Iespējams, ka tur, protams, arī man jāatsauc uz ziņojumu, kas precīzi pasaka, ka šeit arī jādarbojas Eiropas institūcijām. Nu, lūk, ja mēs skatāmies plašāk, papildus dažām idejām, kas jau ir iekļauts ziņojumā, un vēlāk arī izvērtējot to, ko Eiropa var darīt. Paldies, paldies, Fardskundze. Lūdzu, pavisam īsi, mums vēl, mēs īstenībā bijām paredzējuši tikai pusstundu šajā jautājumam, tad jums viena minūte. Es gandrīz piekrītu visam. Tas, ko mēs iepriekš teicām, loma jāspēlē MSI e, katastrofu gadījumā. Mēs vēlētos redzēt, ka EMSA nodrošina, ka valsts, e, valstu viestā, nostājas ir saskaņots, labi, katrai ir sava valoda, bet, nu, katrā ziņā mums ir vienot nostāja. Uh, un tehnoloģijas ir saskaņotas. Tā kā mēs runājam par galveno atbildību, tad, tad es runāju par to, lai būtu arī, protams, skaidrs, ka valstis ir gatavs arī maksāt jau uh, saulēcīgi, tā kā avansā par iespējamo katastrofu. Un lūk, tas ir svarīgi, lai industrijas dod savu ieguldījumu, lai viņas domātu par to. Un es uzskatu, ka tiešām, ka ir, protams, Eiropas loma milzīgi koordinējot ne tikai Eiropas saimnības līmenī, bet arī ar mūsu kaimiņiem par labu atļauju izsniegšanas praksi, tātad atkal apkopot labāko praksi, mums atkal jāievēro visi drošības standarti, tieši tos arī domāju, tālāk par caurskatāmību un industrijas caurskatāmību, es jau teicu, informācijas aprīt, informācijas apmaiņa, arī par labāko praksi. Nu, katrā ziņā atkal, jā, tur ir tiešām svarīgi starptautiskā komunikācija ne tikai Eiropas 27 dalībvalstu starpā, bet starptautiski un tas mums ir jāuzsver. Avio paraugs tas nav tikai modelis Eiropai, tas ir paraugs arī un modelis starptautiski, kas jau ir praksē, un tas ir svarīgi. Jā, arī biedrības arī mēs uzaicināsim uz publisko uzklausīšanu, un īstenībā arī mūsu kolēģi no vidas komitejas arī vēlētos iesaistīties, arī viņi ir visaicināti piedalīties, tikai pieskaties iepriekš. Uh, Un par gāzi. Sačirinātās gāzes termināli arī ir jāiekļaus, lai gan šeit īstenībā es skatos plašāk. Labi, atklātā jūras urbumī tas ir tālāk, bet atklātā jūrā un piekraste un sausums urbumi īstenībā tur arī tie paši arī drošības um, uh, bāžas. Arī, piemēram, manā pašā vēlēšana apgabalā mēs redzam, ka tie bija tas notika nakts vidū, tieši tāpēc aiztaupījās daudz tūkstošu nāvis, bet ja tas būtu noticis dienas laikā, tad būtu tūkstošiem cilvēku aizbojā. Tālāk par novecojušām instalācijām, infrastruktūrām, arī Ziemeļūras baseinā. Mm, paskatīsimies uz Japānas, tieši piekrītu. Un tas, ka jums ir jāpārskat šīs lietas arī pa pieciem gadiem un labākā prakse. Uh, jau mums tiešām jāskatās, vai tā ar vienu ir labākā praksa, jo, piemēram, pirms pāris gadiem bija ar vienu tas sapīgs jautājums par novecojušu infrastruktūru. Šķiet, ka lā, daudzas dalībvalstis tagad ir uzlabojušo situāciju, bet jāskatās, vai tiešām labākā praksa ar vienu ir spēkā. Nu, jāatzīst, ka daudz kas no inovācijām, kas arī nozīmē to, ka jūs varat arī, arī tagad jau izmantot tos urbumus, uh, kurus jums nebija iespējams izmantot pirms 20 gadiem, ka jūs arī paildzinat eh, platformu darbības ilgumu, lūk, tam visam tomēr jābūt pilnīgi drošam. Tas viss. Paldies! Liels darbs, Aldarāms, bet ļoti svarīgi. Paldies! Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums, kas man jāpasaka, nav nekādi ierobežojumi. Nē. Tātad nākošais enerģijas tirgus integritāte un pārredzamība. Uh, Kāds ir Markāks kungam vārds, lai viņš jums īsi izstāstītu par galvenajiem jautājumiem? Paldies priekšsēdētāji par galvenu uh, uzticību. Jā, mēs runājam par tirgus integritāti un pārredzamību. Tas ir katrā ziņā atsauce arī uz komisijas priekšlikumu, kas ir eh, vērsts uz atsevišķām nozarēm un izstrādēm noteikumiem, un tas saistās arī ar finanšu tirgus reformām. Viens no Mm, Market Administration um, Directive MAD. Mm, Viņš ir arī šeit kopā ar mums, Gobeldkungs, un 2003. gadā jau šis jautājums uzsākā um, darbību, un tagad ir atkal pienācis atkal mūsu jautājums, tātad jautājums tajos brīžos, kad tiek uh, ļaunprātīgi izmantots tirgus, arī ļaunprātīgi izmantoši finanšu instrumenti, Un kas notiek tagad? Mēs šobrīd piedzīvojam nopietnu reformu par dažādiem instrumentiem, piemēram, viens no tiem MIFID, par finanšu pakalpojumiem, tāpat EMIA un daudz citi instrumenti, bet vienlaikus arī enerģētikas jautājumi, jo enerģētikas tirgotāji, enerģētikas ražotāji arī pieprasa, lai tiktu izveidots leks speciālis, tātad atbilstīgs likuma regulējums e, šai nosarē. Un šajā te komisija sagatavo priekšlikumā, tas īstenībā lielā mērā atsaucas uz to pašu, ko Gabelkungs jau 2003. gadā arī izstrādāja un tagad tas, tu, protams, ir pielāgots finanšu struktūrām eh, enerģētikas tirniecībā. Nu, kāpēc tas ir svarīgs un par ko tad mēs runājam? Nu, mums tas ir svarīgs tāpēc, ka tirniecība ar enerģiju ir galvenokārt privātās rokās, uh, eh, piedošana izmanto, izmantojot uh, derivātus, uh, atvasinātos finanšu produktus, un šī mm, cenas tā tiek garantēts. No vienas puses, protams, kad uh, te nav tā kā banku darbībā, gan MIFID, gan EMIT, ir tā, ka bankas pašas ar savam ieguldījumiem panāca ļoti lielus summas, apjoms, ar ko viņi tad arī garantē. No enerģētikas nozares uzņēmuma mēs to nevaram piepsīt. No otras puses mēs redzam arī, ka daudz transakcijas notiek ārpus biržas. Un tas, kas tur notiek, over the counter eh, šie darījumi, eh, tirzniecības darījumi, kas nenotiek caur biržu, uh, izmantojot dažādu veidā, piemēram, tiešos tirgus apmaiņas darījumus vai arī nu, izmantojot citus teidus. Līdz ar to sanāk, ka tur nevienmēr, protams, tas nozīmē kaut kādu tirgus pārkāpumus un ļaunprātīgu izmantošu, bet tas var notikt. Tieši tāpēc šeit elektrībai, gāzei mēs gribam izveidot šādu brīdinājumu sistēmu, lai mēs veicinātu arī tirgus caurskatāmību. Tātad tā būs tirgus caurskatāmības Um, iestāde, un to mēs saucam par EISA, Energy for Corporation of Energy Regulators, enerģētikas regulātoru aģentūra, sadarbības aģentūra. Tātad tie, ko mēs visu laiku vienmēr piesaucam, energo tarifu regulātori, viņi, šī iestāde darbojas aģentūra Ljubļanā, un viņu uzdevums būs pirmkārt savākt šos datus par arī dažāda veida transakcijām, darbībām, finanšu darbībām, un arī par to, visiem darījumiem, kas notiek ārpus biržas. Nu, lūk, tik tālu viss kārtībā. Bet ir atsevišķas dalībvalsts, kā piemēram priekšsādātāja dalībvalsts, ko es arī vislabāk pats pazinu. Lūk, savās koalīcijas līgumā valdība ir ierakstījusi, ka ir izveidos savu atsevišķo tirgus transparences iestādi. Un lūk, ja mēs šo instrumentu gribam izveidot, tad pirmkārt ir jāvienojas par to, ka tas ir viena Eiropas iestāde, kas arī Mm, ir visiem, e, visi piedāvā viņiem dats par šai iestādē par gāzi un elektrību. Tālāk mēs varam runāt par CO2, jo galu galā šeit jau ir spēkā ETS ar e, arī CO2 certifikātiem. Un gandrīz neiespējami CO2 izslēgt no vai no kaut kādas viņa atsaistīt no elektrības un gāzes. Un tāpēc arī pirmais, ko es arī aicinātu, lai arī mēs iekļautu un CO2, jo tas savādāk vispār tad nav jāpelnī. Jo es saprotu, ka arī nafta uh, Un akmeņoglis seko starptautiskiem noteikumiem, un arī tas tiek eh, tirgots, un galvenokārt jautājums ir starptautisko tirgu aktualitāte, savukārt CO2 ir Eiropas aktualitāte, un tāpēc mums ir jāskatā, kāpēc tad mēs uh, to gribam atsaukt. Vienkārši tāpēc, ka mums ir izveidot divi komisāri, tātad Hedegards kundze, kas atbild par ETS, un Ottinger uh, eh, kompetence savukārt būtu tad remit, uh, tas ir īsumā, tad saicinājums tam, par ko es runāju. Tad par pašu procedūru priekšsēdētāji. Vācijā, piemēram, ir izveidot šo tirgus uzraudzības iestāde un papildus arī šo informāciju arī iekļūst, iegūst, tad tomēr nevar būt tā, ka viss apstājas tur. Galvenais adresāts, protams, ir Ljubļan um, bāzētā aģentūra. Un tur jābūt mm, tādai tā kā vienvirziena kustībai. Savukārt, ja tiek konstatēta tirgus pārkāpumi, tad dalībvalstis jāsāk darboties Un, manuprāt, tā būtu pareizā procedūra, ja mēs arī šo likumā varētu ierakstīt, ka tādos gadījumos EISA arī šī regulātora iestāde ziņo arī vietējai iestādēji pār tirgus pārkāpumiem. Un tad dalībvalsts kompetencija ir jāizlem, ko tad viņi dara tādā situācijā. Bet, lai būtu skaidrība, ir jābūt vienai šai kontakta adresei Un pēc tam dalībvalstu, protams, rokās ir izmeklēšanas eh, kapacitāte, uzdevumi. Un pirmkārt, tomēr jāpasaka, ka viena šī regulatora iestāde būtu atbildīga. Īstenībā būtu jau viss ideālā pasaulē, ka viss notiktu darbības izmantot biržu, taču šis remits vispār mums nebūtu aktuāls. Bet tā kā tas nav iespējams, mēs redzam, ka atsevišķos tirgos 70 līdz 80% no visu veidu darījumiem tiek tieši īstenot ārpus biržas un tieši tāpēc arī mums vajag izstrādāt šādu atsevišķo noteikumu kopumu. Nu, lūk, ja ir pārkāpums un jāseko sots, tad īstenībā tas šobrīd nemaz nav tik skaidri pateikts, bet ir jāizveido vienot harmonizēta procedūra, jo savādāk notiks tā, ka var radīt dažādu interpretāciju par procedūru arī pilnvaru līmeņos, un tirgus pārkāpumi vienā valstī tad varētu notikt, jo tur viņi zinātu, ka varētu rēķināties minimāliem sodiem, un tad tas viss tā kā turpinātos. Kolēģi, mums tad jāspriež, kurā atbildīga līmenī tad, eh, kāds ir tas apjoms, kad mēs sākam rīkoties. Tad mums ir jānosaka minimis noteikumi, uh, Tagad, protams, droši vien mēs nespēsim vienoties un noteikt, kurš ir tas slieksnis. Tas mums jāatstāj komisijas ziņā, lai viņi to nolēma, izmantot deleģētos aktus. Deleģēti akti tieši tam paredzēti, un, protams, deleģētie akti ir pārāk bieži pieminēts, un gandrīz neviens to vispār negrib eh, nedzirdēt, bet īstenībā deleģētie akti ir uz to, ka viņi var ierobežot atsevišķo darbības jomu, bet eh, šis nu konkrēts klases gadījums, kur viņi varētu noteikt, kurā gadījumā stās spēkā sots un kāds ir šis slieksnis. Lūk, to mēs visu varam atstāt komisijas ziņā. Vienlaiks mums ir jārunā arī par Eiropas licenzēšanas schēmu. Līdz šim tāds nav. Ir dalībvalstis, kurā ir arī visiem tirgotājiem ir jāreģistrējas, ir valstis, kuras to nepieprasa, un līdz ar to mums arī padomas darba grupā ir tieši tāds pat viedoklis, kā mums, ka mums ir jāizveido Eiropas licencēšanas sistēma. Un lūk, mums ir jāsaka, ka tas, protams, ir arī tā kā apgrūtinājums. Un mazajiem tas nebūtu saistoši, bet lielajiem tas būtu, tirgotājiem būtu ļoti saistoši. Un nacionālajā regulātoriem droši vien vajadzētu nākt klāt ar katru priekšlikumu, ko mēs to varam regulēt. Tālāk, kas notiek ar aģentūru ESA? Salīdzinot ar citām aģentūrām, un, piemēram, tā kā to īsteno ASV, Japāna, kur ir īstenībā šobrīd 25 personas darbinieki, droši vien viņiem ir daudz vairāk nekā 25 personas. Mums ir paredzēta 25 darbinieku štata vietas. Nu, ja viņiem tiešām jāspēj nodrošināt informācijas pārskats, tirgus darbība, uzraudzība un turklāt arī atsevišķas nacionālo koordinācijas posteņi 2-3 personas. Nu, īstenībā bijis tā, ka ja šie nacionālie un vispār kontaktpersonas būtu arī Briselē, tas būtu tuvāk Briselē, un tas būtu arī saskaņā ar to, ka tāpat notiek nacionāla regulātora sanāksmes argek, bet, nu, kādā ziņā vismaz mēs arī nosaucām šos um, koordinators, bet uh, koordinātori e, tikai ierodas uz Ljubljanu, tad viņi tur par ko pasaka, bet tur nav viss šī ciešā sazobi. Savukārt, ja viņi sēdētu Briselē, būtu ļoti labi. Luksemburga ir brīnišķīga vieta, bet Ljubljana, protams, skaista, bet, nu, no, redziet, ka ir daudz problēmas tomēr to, ka eh, dažādi veidi koordinatori nevēlas pārcelties, jo tur ir problēmas ar skolām un tā tālāk. Tālāk par definīciju. Definīcijas līdz šim nav īpaši skaidrs, tas ir kaut kādā pārcelts arī toreiz, ko Roberts Goebels sagatavoja. Mums tāpēc vajadzētu precīzi paskaidrot, par ko tad īsti te runa. Tas ir pārāk neskaidri un atklā, atvērt šobrīd formulēts. Un ja tas tā paliks, tad būs neiespējami Mums ir jāpanāk skaidrība, skaidri jānošķir elektrības un gāzes tirgū, jo ir atšķirīgi mehānismi dažādos tirgos, mums tas viss ir jāprecizē, un mums jānošķir, un tas, diemžēl, šeit nav vēl izdarīts. Vēl kas ir paredzēts personu uh, ziņojumi par konkrēto uh, darījumu veikšanu. Un mums ir jāizslēdz visi iespējamie balti plankumi, caurumi likumdošanā, uh, Uh, par MIFID un uh, arī EMIT un ESMA, ko arī pirms pāris nedēļām arī mēs nolēmām Eiropas um, vērtspapīru un tirgus iestādi. Um, Kodējs Labots kungs un Tomas par to ir ziņojis, bet nu es nezinu, vai mēs ar Tižinovski kungu un Georg kungu vēl arī tiksimies, bet es būtu palīdzīgs arī pateicīgs viņam par visu līdšanēju labo sadarbību. Paldies priekšsēdētājiem! Nu, paldies. Es tikai gribēju vēl arī atvēlēt nedaudz laiku kolēģiem un tad izdarīt kādu secinājumus. Svabats kungam vārds. Paldies. Es mēģināšu izteikties īsi, jo ir eh, punkti, kuros es piekrītu referentam. Ir svarīgi, lai būtu sektoram specifisks regulējums eh, arī attiecībā uz tirzniecību, ne tikai uz biržu tirzniecību, bet arī, un ja mēs paraugamies uz CO2 emisiju tirzniecību, tad uh, Eh, protams, būtu svarīgi ņemt vērā visas tirzniecības jomas, gan biržā, gan ārpus biržas. Un uh, ir dažādas uh, puses, ko varētu skart šis regulējums, daži to varētu vēlēties, daži nē. Un ir arī svarīgs informācijas aspekts, uh, skaidra informācijas pozīcija, arī informēšanas sistēmas. Dažādi cilvēki saņem atšķirīgu informāciju, un, manuprāt, tas galīgi nav labi. Uh, Svarīgi ir tas, ko Četsmakakis kungs teica par definīciju. Mēs nevaram paļauties tikai uz dēleģētajiem aktiem. Ja enerģijas ražotājiem pēkšņi ir jāslēdz spēkstacija, un eh, tas notiek brīdī, kad kad eh, jau tā energoapgāde nav pietiekama, tad viņam ir jādomā par to, vai slēgt šo spēksacīju vai nē. Un eh, ir jādomā par eh, sankciju pasākumiem un to, vai tiek aizliegta šī tirzniecība. Un um, tad ir jārūpējas par to, lai jārūpējas par to, lai tiktu veikti pasākumi pret eh, kārteļu vienošanos, un tur ir vajadzīgi kopīgi priekšlikumi un kopīgi atzinumi. Gerkungs, paldies! Es eh, vēlējos atsaukties uz šodien jau runāto, un eh, arī es jau šodien par to izteicos. Proti, Eiropas energo politikā ir vajadzīgs nevis jauns regulējums, bet jau esošā regulējuma ieviešana. Un ir jābūt arī jaunām infrastruktūrām, kurām tad ir eh, jāpielāgo jaunais regulējums. Man ir prieks par to, ka eh, šobrīd esošais eh, atzinums tikai pastiprina jau esošo regulējumu un tirgus eh, pārredzamība ir jānodrošina uh, paralēli ar jau esošajiem tiesību aktiem un jau esošās infrastruktūras uh, paplašināšanu. Un uh, Eiropas Savienības regulējums, protams, nav iespējams dalību valstu līmenī. Es arī priecājos par to, ka tiek runāts par regulējumu saistībā ar banku sektoru un pateicos Un es uzskatu, ka komisijas eh, paveiktais ir mm, darbs, kas mums eh, varētu noderēt, lai krīzes situācijā panāktu kompromisu. Tomēr daudzos jautājumos mums ir eh, jāgādā par skaidrību, tostarp arī tie ir jautājumi, ko pieminēja referenta kungs. Uh, Es vēlētos šeit pieminēt vairākus punktus. Pirmkārt, jautājums ir par to, eh, kam tad īsti ir jāziņo šiem eh, tirgotājiem tālāk, kā viņi to darīs, kā tiks eh, pasargāti dati un visu beidzot sankciju jautājums. Pirmais jautājums. Tātad, kam nosūtīt datus? Es zinu, ka padomes eh, rindās trūkst vienprātības šajā jautājumā, bet man šķiet, ka tikai loģiski būtu, ja mm, ja dalību valstu mm, regulētājiem būtu piekļuve šiem datiem centralizētā veidā, Dalību valstu uzraudzības iestādes uh, savas kompetences ietvaros varētu pieprasīt uh, papildu informāciju no tirgus dalībniekiem, tāpēc tikai loģiski būtu izveidot šādu centrālo punktu Ljubljanā aģentūru šai informācijai. Nu jā, eh, un kā Ljubļanā ir ar skolām, ar starptautisko skolu, es nezinu, par to mums vēl ir eh, jārunā, kur tad Eiropas Savienībā būtu vislabāk izvietot eh, šādu aģentūru. Tam mums vajadzēs laiku un eh, turpmākas diskusijas. Otrakārt. Runājot par to, kā šie dati tiks uh, nosūtīti aģentūrai. Tur komisija ir ierosinājusi deleģēto aktu kā risinājumu. Mums ar to nebūtu nekāda problēma, ja komisija ņemtu vērā arī noteiktus aspektus. Un pēc šo detaļu izstrādes mēs arī iegūtu sīkāku informāciju. Šiem datiem ir jāietver uh, zinām informāciju, tostarp arī par izmaksām, par laika grafiku, un ja šie aspekti tiktu ņemti vērā, tad eh, mēs varētu raudzīties tālāk. Trešais jautājums ir datu konfidencialitāte un informācijas aizsardzība jautājums ir par to, vai delikāti dati tiek nodoti tālāk, un vai konkurenti var tikt klāt šiem datiem no aģentūras. Ja šāda situācija pastāvēs, tad, protams, ka tirgotāji nebūs tik gatavi nodot šos datus aģentūrai, tāpēc mums ir jārūpējas pār datu aizsardzību. Un visu beidzot ir svarīgs sodu un sankciju jautājums. Es saprotu bažas e, par to, ka e, dažādās dalību valstīs var piemērot dažādas sankcijas, un tāpēc e, darījumi varētu notikt dalību valstīs, kur sankcijas nav tik lielas, bet mums vajadzētu ievērot arī dalību valstu suverenitāti un saprast, ka šīs sankcijas arī ir viņa kompetencē, tāpēc vajadzētu mēģināt rast risinājumu kompromisu veidā tekstā. Uh, Es domāju, ka mums vēl būs laiks turpmākām diskusijām, bet uh, es gribētu teikt, ka tad, ja mēs varēsim izpildīt šīs prasības, tad es uh, redzu iespēju panākt vienošanos jau pirmajā lasījumā. Pateicos visiem par ieguldīto darbu. Mums ir ļoti maz minūšu un daudz runātāju. Atvainojiet, Gabals kungam vārds. Merci, Paldies, priekšsēdētāji, ļoti ātri, ļoti īsi esmu ekonomikas un monetāro lietu komitejas uh, uh, atzinuma autors par šo ziņojumu un mēs, mūsu komiteja sagatavos šo atzinumu pēc iespējas ātrāk, lai to varētu Čacima Kakis kungs šo atzinu pēc iespējas ātrāk saņemt un izmantot, un es viņam uh, pilnībā uzticos. Um, kā Čacima Kakis kungs norādīja 75-80% līgumu tiek noslēgt pat tiešo un nemaz biežās uh, neparādās. Tātad šos darījumus arī vajadzētu ietvert. Tāpat tika uzsvērts tas, kas ir nepieciešams uh, piešķirt atbilstošus līdzekļus uh, jaunveidojamai aģentūrai, jo pretējā gadījumā tā nespēs efektīvi darboties. Un visbeidzot paliek tāda problēma kā definīcija. Uh, komisija ir balstījusies uz uh, finanšu tirgus direktīvu, bet jau paredz, ka varētu būt iesniegti grozījumi un Uh, tātad uh, šeit pamatā ir tirgus uh, noteikuma pārkāpuma direktīva, bet jau komisija paredz, ka varētu būt grozījumi. Es arī piekrītu, ir jāvienojas par minimālajiem noteikumiem, lai aģentūra neseņemtu lieku un nevajadzīgu, nevajadzīgu informāciju, lai pārsvarā tiktu uzraudzītas lielas transakcijas. Uh, un vienmēr ir grūti noteikt šo darījumu apjomu slieksni, eh, ar ko šai eh, aģentūrai vajadzētu sākt nodarboties. Es piekrītu arī tam, ka ir nepieciešams efektīvas sankcijas. Kolēģis, kas runāja pirms manis, eh, runā, norādīja, ka pastāv risks, ka būs tādi uh, tirgotāji, kuri šīs, uh, šos darījumus veiks valstīs, kur ir mazāk sankcijas. Lai tas tā nenotiktu, ir nepieciešams uh, saskaņot šo sankciju apjomu, bet to vienmēr šīs sankcijas nosaka dalību valstis, bet uh, vajadzētu domāt par Eiropas līmeņa pasākumiem, lai šīs sankcijas būtu efektīvas un vienotas. Un nobeigumā. Makakis kungs vēlas iekļaut šajā ziņojumā CO2 uh, kvotas. Es par to nerunāju savā atzinumā, bet es gribu atbalstīt šo priekšlikumu. Ir uh, notikušas uh, ļaunprātības uh, šajā jomā ir notikuši kiberuzbrukumi emisiju tirzniecības biržai un ir iespējams arī citas ļaunprātības. Tikā kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribēju teikt to, ko Gebels kungs jau nu pat uh, teica. Runājot par emisiju tirzniecības kvotām, diemžēl ir atklāti krāpšanas gadījumi, arī kiberuzbrukumi ir notikuši, un tādēļ mums ir no šīs situācijas jāizdara secinājumi un jāmācās. Jautājums, kā nodrošināt pilnīgu enerģētikas tirgus caurskatāmību, Es to saku tādēļ, ka mūsu pilsoņi nesaprot, kas notiek. Viņi tikai uh, konstatē, ka cenas arvien ceļās un ka viņi vairs nespēja samaksāt uh, rēķinus. Un tagad uh, arvien vairāk cilvēku nonāk tā saucamajā enerģijas nabadzībā. Liels īpatsvars ģimenes izdevumos ir uh, veltīts. Uh, maksāja par energoresursiem. Ir nepieciešams, lai iedzīvotāji saprastu, kā tiek veidotas energoresursu cenas. Un uh, visbeidzot, es gribēju pievērsties pievienotās vērtības nodoklim. Tas atsevišķās valstīs un atsevišķiem produktiem ievērojami atšķiras. Uh, uh, tīpaši runājot par energo energoresursiem. Es domāju, ka arī PVN ietekmē gala cenu. Paldies. Rubikungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos runāt par divām lietām. Pirmkārt, Amerikas Savienotajās valstīs izdevies skaidri nodalīt eh, fizisko tirzniecību un finanšu transakcijas. Un uh, un būtu jauki iegūt statistiku. Viņi ir, iz, viņi ir noskaidrojuši, kas tad notiek uz papīra un kas notiek īstenībā, un būtu ļoti jauki, ja arī Eiropas Savienībā ko līdzīgu varētu izdarīt. Tāpat runājot par CO2 emisiju tirzniecību, būtu jauki noskaidrot, kas tad īsti tiek faktiski tirgots un kas notiek finanšu tirgos. Pēc krīzes Japānā arī uh, cenas eh, CO2 biežā kāpja, un mums ir jāsaprot, ko tad eh, šī situācija nozīmē arī Eiropas Savienības mērķiem. Ja tāpat noteiktām spēkstacijām Vācijā ir noteikts moratorijas, un eh, jāsaprot, vai mums neradīsies problēmas sasniegt savus CO2 mērķus. Uh, Tāpat runājot par pārskatāmību finanšu tirgos, to arī vajadzētu sasaistīt ar finanšu darījumu, nodokli. Eh, tad varbūt mēs uz šī nodokļa pamatojoties varētu arī veidot objektīvāku statistiku. Paldies priekšsēdētāji, izteikšos īsi, jo mums nav daudz laika atlicis. Man ir prieks, ka Čacimar Kākis ir mēģinājis risināt šo lietu tik saprātīgā veidā, jo tas ir sarežģīts jautājums. Viņš eh, teica, ka vīdes, ka situācija ir ārkārtīgi daudzveidīga un eh, atšķiras dalību valstīs, tāpat arī ir dažādi noteikumi. Manuprāt, tas arī ir iemesls, kāpēc mums vajag ieviest zināmus noteikumus, vienotus noteikumus dalību valstu regulātoriem. Mums ir jāpārliecinās, ka pieejamā informācija ir salīdzināma, dati mēdz būt delikāti. Un ir jābūt skaidriem noteikumiem par to informāciju, kas ir jādara pieejama. Tas ir izšķirīgs jautājums šobrīd. Dalību valstīm pirmām kārtām vajadzēs īstenot skaidri definētus noteikumus, un tad mēs varēsim turpināt diskusiju par to, kā turpināt mūsu darbu. Manuprāt, pastāv milzīgas atšķirības starp dalību valstīm. Tāpat arī atšķiras uh, dažādas bāžas dalību valstīs par datu nelegālu izmantošanu. Pastāv arī bāžas par korupciju dalību valstīs. Spiediens ir milzīgs, un tāpēc es vēlos sadarboties ar Čatsmarkākis kungu. Paldies. Vārds komisijai. Vai ir kāds no komisijas? Jā, bet izsakieties īsi. Paldies par man sniegto iespēju Un uh, tas ir paldies par to, ka ar šādu entuziasmu pievērsāties šim jautājumam un uh, diskusija uh, virzās pareizajā gultnē un problemātika ir saprasta pareizi. Mums jau ir bijusi iespēja šeit uzklausīt dažus no deputātiem, un mēs esam ņēmuši vērā viņu nostāju. Daudz kas arī ir ticis diskutēts komisijas un padomes enerģētikas darba grupās, un mēs uzskatām, ka jūsu aktualizētās problēmas ir atrisināmas ar vieniem vai citiem līdzekļiem, dažas no tām jau tiek risinātas ļoti detalizēti. Es tikai vēlos izmantot iespēju piedāvāt jums uh, jebkādu palīdzību, jebkādas eh, divpusējās tikšanās, eh, cik vien tās jums būs vajadzīgas, un mēs priecāsimies sniegt turpmākus precizējumus par aktualizētajiem jautājumiem. Eh, Češmakakis kungs. Jā, paldies kolēģiem par sadarbību, par piekrišanu jā, par to, ka CO2 jautājums būtu jāiekļauj, par to, ka sankcijas būtu jāharmonizē. Tur mums patiešām būs jāsadarbojas ar padomi, sadarbība jau ir sākusies, padoms prezidentūra arī jau ir rīkojusi tikšanos un diskusiju, tā patiešām bija noderīga diskusija, kur daļa kolēģi piedalījās. Es nezinu, vai mēs varēsim vienoties pirmajā lasīmā, ir jāparaugās uz grafiku un Polijas uh, prezidentūras laikā ir diezgan daudz dosjē skatāmi. Varbūt, ka par emit varēsim eh, lemt vēl Ungārijas prezidentūras laikā. Varbūt, ka mums pat izdosies uh, to paveikt pirmajā lasījumā. Tēma ir gan ļoti tehniska, bet mēs esam panākuši konsensus, tāpēc varbūt tas izdosies. Nākamajā nedēļā būs uh, gatavs mans ziņojums, pēc tam visi to saņems. Un 19. aprīlī uh, ir termiņš jūsu ārtavai, un, ja viss būs kārtībā, tad 26. maijā mēs šeit komitejā varēsim balsot par ziņojumu. Paldies eh, par to, ka lakoniski izteicāties, paldies kolēģiem, paldies eh, tulkiem, kas mums palīdzēja, bet neraugoties uz to, ka mēs nedaudz aizkavējamies, un rītdien notiks uzklausīšana no 9 līdz 12.30 par uh, emisiju pārvirzi, jeb carbon leakage, un uh, vēl jums visiem veiksmīgu dienu!